So, may I ask colleagues to take seat? I would like to welcome Vēlos sveikt Danielu Nui, es, SSB priekšsēdētāju, kas ir izveidota ECB paspārnē uzraudzības mehānismu vadīšanai. Mēs ar jums pēdējo reizi tikāmies 26. martā tad, kad tika prezentēts SSM ikgadējais pārskats. Šodienas sanāksme ir pirmā parastā 2018. gada uzklausīšana, kā to paredz SSM regula un starpiestāžu nolīgums. Ir daudz svarīgi jautājumi, kurus mēs vēlētos apspriest ar jums Un zinām, ka daudzas no šiem jautājumiem jūs apskatīsiet savā sākotnējā uzrunā. Šī, starp citu, ir svarīga diena mūsu vienotajai noteikumu grāmatai, jo vēlāk mēs cerams nobalsosim par banku paketi, kas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu gan mūsu vienotai noteikumu grāmatai, gan arī uh, īstenošanai attiecībā uz starptautiskajiem standartiem. Kā arī, lai virzītos uz priekšu riska mazināšanā, kas ir viena no komponentēm, kas nepieciešama Banku Savienības pabeigšanai. Tā kā ļoti svarīga diena, mums prieks jūs uzņemt šeit. Tā kā dodu jums vārdus jūsu ievadu uzrunai. Paldies! Labdien, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Kā vienmēr, liels prieks uzrunāt jūs, uzklausīt jūsu jautājumus un eh, bažas par ECB veiktu banku uzraudzību. Savā ievadu uzrunā koncentrēšos uz iekšējo modeļu pārskatīšanu, EBA stresa testu kiberdrošības risku, Brexit un izteikšos arī par galvenajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat arī īsi informēšu jūs par progresu saistībā ar sliktajiem kredītiem. Mēs esam pavirzījušies uz priekšu attiecībā uz iekšējo modeļu pārskatīšanu. Esam veikuši divus, eh, plān, eh, divus pārbaudas uz vietas, kas bija plānotas eh, projekta mērķis ir izvērtēt pirmā pīlāra iekšējo modeļu atbilstību bankām Trim ir jau savā darbībā sevi pierādījis, pirmkārt jau veicinot vienotu izpratnī starp bankām un uzraugiem attiecībā uz iekšējiem modeļiem un koplī, kopīgajām lietām, kas tiek sagaidīts no šī modeļa, kā tas ir izskaidrots mūsu mājaslapā publicētajās vadlīnijās. Tālāk izmantojot eh, saskaņotu metodiku, trim ļauj mums veikt horizontālu analīzi, lai identificētu trūkumus. Balstoties uz trim konstatējumiem, mēs varam pieņemt eh, uzraudzības lēmumus, lai nodrošinātu, ka bankas korekti un konsekventi īsteno prasības attiecībā uz iekšējiem modeļiem. Uh, Pats par sevi saprotams, ka mēs informējam bankas par trim projekta progresu. Tāpat arī attiecībā uz stresa testiem sasniegts labs eh, progress. Mērķis eh, šiem pasākumiem ir nodrošināt eh, vienotu analītisko ietvaru, lai konsekventi salīdzinātu banku noturību pret iespējamiem šokiem un Šoreiz koncentrējāmies uz maksātspējas risku, it īpaši kredītu risku, tas skaitā vērtspapīrošanu, tirgus risu, op, risku, operatīvo risku un arī attiecībā uz ienākumiem no komisijām. Vēlos uzsvērt, ka šis nav pasākums, kur t, e, iznākums ir izturēts vai neizturēts. Uh, Eh, tādu pass or fail, bet gan eh, tas ir visaptarošs bankas eh, izvērtējums. EBA izvēlētā paraugā ietilpa noteikts banku skaits. Da, daļai no bankām tās jau ir, šī pārbauda jau ir pabeigta. Tas, šī pārbaude tika veikta pātrināti pirms trešās ekonomikas eh, korekcijas programmas Grieķijai pabeigšanas. Grieķijas banku eh, pārbažu rezultāts uzrādīja 9% punktu samazinājumu eh, kapitalizācijai Grieķijas bankām, kas ir 15,5 miljārdi. Kas lielākoties bija kā rezultāts saistībā ar vairāk parametru neizpildi? Attiecībā uz kiberrisku mēs atzinīgi vērtējam eh, nacionālo un arī starptautiskos centienus eh, palielināt informētību, apzinoties, ka daudzas banku darbības tagad ir vairāk digitālas, un tas rada ievērojamus riskus bankām. Piemēram, ir eh, arī savstarpēja atkarība no ārējiem uh, pakalpojumu sniedzējiem internetu vidē, kiberdraudi un nepieciešamība pēc lielākas kiberkompetences. Un e, šie bija jautājumi, kas arī tika pārbaudīti, un mēs arī turpinam uzsvērt, e, ka bankām ir nepieciešams e, vairāk strādāt pie IT risku apzināšanas, un bankas to arī dara, palielinot savas spējas reaģēt uz eh, kiberdraudiem. Tas gan nenozīmē, ka bankas būtu pilnīgi drošas šajā jomā vai imūnas. Ir jāsaprot, ka kiberriski nekad nevar tikt pilnībā atrisināti. Tagad par Brexit. Lielākā daļa banku, ka, kas tiek tiešā veidā uzraudzīts no ECB puses, ir sākušas uh, procesu, lai uh, mainītu savu klātbūtni apvienotajā karalistē, kas izriet no ECB detalizētas uh, pārskatīšanas attiecībā uz viņu plāniem. Un tie, kas vēlas pieprasīt licenci, viņiem laiks eh, bei, tuvojas beigām. Katrā ziņā līdz 18. gada otrā ceturkšņa beigām pats vēlākais ir jāpieprasa licenci, lai paspētu laikā bankas vēl nav pieprasījušas. Tās bankas, kuras nav pieprasījušas eh, šīs atļaujas, viņām ir jāapzinas, ka laika ir palicis ļoti maz. Mēs eh, turpināsim sekot notikuma attīstībai un uh, strādāsim pie tā, lai netiktu izveidotas uh, tuk, tukšas čaulas kompānijas. Tagad eh, pievērsīšos dažiem galvenajiem normatīviem aktiem Banku Savienībā. Riska samazināšana, mūsuprāt, ir pietiekamā mērā sasniegta, līdz ar to ir eh, jāsākas aktīvākam darbam pie eh, Eiropas noguldījuma apdrošināšanas schēmas un kopējā atbalsta vienotam noregulējumu fondam. Un, lai pabeigtu laikā darbu, atzinīgi vērtēju uh, maijā pieņemto padomes vispārīgo nostāju, un tagad gaidam eh, parlamenta ziņojumu pieņemšanu. Ir svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt trialogu sarunas, lai Banku Savienība varētu pabeigt vēl pirms vēlēšanām nākamajā gadā. Kas attiecas uz eh, MRL prasībām, piekrītu daudzām lietām, kas ir iekļaut padomas nostājā, piemēram, MRL vadlīnijas svītrošana un eh, adekvātā pārejas perioda noteikšanu, lai nodrošinātu atbilstību MRL prasībām. Ir jānodrošina spēja veikt noregulējumu maiņu no bailout uz bailīnu. Bet, protams, atzinīgi vērtēju arī iespējas uzlabot risinājumus trialogu sarunās. Viena no iespējām ir iekšējo MRL noteikšana, kas eh, varētu būt eh, iespēja um, pakārtotām eh, struktūrām atrisināt šo situāciju. Lai māc kompānija varētu meitas kompānijām eh, nodrošināt eh, šādu noregulējumu iespēju banku grupas ietvaros. Tas atstātu pozitīvu ietekmi uz reālo ekonomiku un uz rentabilitāti banku sektorā kopumā. Iekšējiem MREL, lai tas strādātu Eh, noregulējuma situācijā būs nepieciešama brīva kapitāla plūsma, eh, kas eh, prasītu Banku Savienības vienotību. Kas attiec uz kapitāla prasību, regulu un direktīvu, apzinos, ka tur ir iekļauts atkāps no bāzela standartiem. Es, piemēram, atsaucos uz ierosinātajām izmaiņām bāzels metodikā, lai aprēķinātu tīro stabilitātes koeficientu. Un ir nepieciešams strādāt pie tā, lai globālajā uh, līmenī būtu vienots spēles noteikums. Ir svarīgi uzraugiem spēt lemt par šo prasību galvenajiem komponentiem, piemēram, kapitāla struktūru. Es atzinīgi vērtēju arī tālāk progresu, lai harmonizētu prudenciālo ietvaru Eiropā, pie, piemēram, eh, turpinot samazināt um, nacionālās eh, atšķirības šajā jomā, kas veikt, piemēram, attiecībā uz eh, izvērtēšanu. Tāpat mēs arī atzinīgi vērtētu eh, nacionālo maksātnespējas režīmu lielāku saskaņošanu. Šobrīd vesela virkne uzņēmumu veidu, eh, plāno pēc Brexit eh, pārcelt savu darbību uz Eiropas Savienības teritoriju. Eh, šīs investīciju firmas var radīt stabilitātes risku, kā arī palielinātu risku banku iestādēm vai kredīt iestādēm vispār. Šī pieeja ir līdzīga uh, tām eh, režīmām, kas ir apvienotā karalistē un ASV, eh, kas nepieļauj fragmentāciju uzraudzībā, ir eh, liekot izmantot lielāku sinerģiju, uzraugot pārobežu aktivitātu finanšu sektoru, sektoros. Un tagad noslēgumā pavisam īsi par sliktējiem kredītiem, kas joprojām ir ļoti aktuāls temats Eiropas banku sistēmai. Kaut arī ir sasniegts ievērojams progress pateicoties uzraugu smagajam darbam. Vairāk kā 60% no kopējiem sliktiem kredītiem, kas ir uzkrāti pēdējo četru gadu laikā, ir samazināts uh, pagājušajā gadā. Mēs arī norādījām, ka um, uzlabojumi šai jomā tika atzinīgi uztvērt nozare Mūsu vadlīnijas ļauj bankām uh, atrisināt problēmas ar sliktiem kredītiem skaidrā tiesiskajā ietvarā. Un tas papildina komisijas uh, normatīvo priekšlikumu par uh, prudenciālo atbalsta mehānismu paredzēšanu, lai mazinātu iespēju, ka jaun, no jauna izsniegtie aizdevumi kļūst par sliktajiem kredītiem jautājums, kā risināt problēmu saistībā ar uzkrātējiem sliktiem kredītiem. Tie ir jautājumi, kas vēl tiek apspriesti, un mēs ar jums par to diskutēsim vēlāk šogad. Un tagad ar prieku uz, uzklausīšu jūsu jautājumus par šo tematu. Paldies! Tagad kolēģi izteiksies. Pirmā ir Ester Delange. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi viens saistībā ar ABLV gadījumu. Es zinu, ka tā oficiāli nav daļa no jūsu kompetences, bet tā ir Eiropas Savienības mēroga problēma saistībā ar naudas atmazgāšanu. Vai jūs strādājat šobrīd pie metodas, kas eh, ļautu jums šādus notikumus vai līdzīgus notikumus eh, ātrāk identificēt nākotnē? Un ja nē, tad ko potenciāli parlaments varētu darīt, lai to mainītu? Savukārt, ja jūs to darat, tad kāda indikātori ir jāapskata? Piemēram, vai jūs eh, esat informēta vēl par kādām kredīti iestādēm, kur ir liels nerezidentu vai vismaz ne Eiropas Savienības eh, noguldītāju skaitu, kas varbūt neietilpst eh, starp simts grozījumiem, kas ir Edis iesniegti, bet ja ir liela noguldītāja bāzes daļa, kas nav Eiropas Savienības e, rezidenti, tad varbūt to ir jāņem vērā Edis kontekstā. Otrs jautājums saistīts ar NPL šiem sliktiem kredītiem. Un jūs principā at, pārvirzījāt šo jautājumu uz nākamo sanāksmi, bet es vienalga centīšos uzdot šo jautājumu, jo tas, protams, e, skār esošos e, aizdevums, kas pēc e, noteikti dienas skaita kļūst par sliktiem kredītiem respektīvi tādiem, kur netiek pildīts saistības. Eh, tad eh, jautājums ir tāds, eh, paskatoties uz jūsu uzraudzību esošo sektoru, vai jums šķiet, ka šie aizdevumi, kurus neaptver komisijas priekšlikums, arī būtu jāskata? Ja jums ir kaut neliela ideja, kā to panākt, eh, kā risināt šo situāciju, tad varbūt jūs to tagad varat man painformēt. Paldies par šiem jautājumiem. Par ABLV. Un par iespējām eh, ātrāk eh, iejaukties šādu problēmu risināšanā, es domāju, ka jaunā direktīva par noslēdzīgā ceļā iegūt naudas līdzekļu legalizāciju būs uh, svarīgs solis, jo līdz šim, līdz šim tiešām nav it visur bijis skaidrs. Ka dalībvalsts iestādes, kas uzrauga mm, tātad, eh, šos legalizācijas eh, pasākums, aktīvi dalās informācijā ar mums kas ļautu mums um, ātrāk reaģēt uz šādām situācijām. Jautājums par uh, konfidenciālas informācijas uh, apmaiņu. Tiks um, atrisināts jaunajā direktīvā par, par nosacīgā ceļā iegūt līdzsakļu legalizāciju. Tas tur tiks skatīts. Es būtu gandrīdāk, um, ja tā būtu regula, nevis direktīva. Tad ja šis uh, tiesība akts būtu, kā instruments būtu regula, jo direktīva tiek transponēta da, da, daudzveidīgi. Un vienmēr varam būt droši, ka tā pilnībā sasniegs te izvirsītos mērķus. Vai esmu dzirdējis par citām bankām, kurām liels uh, darījuma īpatsvars būtu ar nerezidentiem? Nu, protams, protams, zinām. Esam pazīstami ar mūsu uzraugāmo banku biznesa modeļiem, protams, nu, jūs konkrēti Latvijā, ko jūs pieminējāt. Arī eh, darbs, kuru veic Latvijas iestādes, finanšu ministrijā, kapitāla tirgus uzraudzības iestāde un knāba kopā strādā, lai nodrošinātu, ka šie darījumi ar eh, ne rezidentiem lai to īpatsvars būtiski samazinātos. Nu, tas jau ir solis pareizajā virzienā. Nu, tāpat laikā nu, mēs neesam tie, kas uh, atbild par nosaicīgā ceļā iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju. Mēs uh, rīkojamies tikai pamatoties uz informāciju, ko mums sniedz dalībvalstu iestādes, kas tātad atbild par šiem pasākumiem. Uh, Nu, un nevienmēr šī informācija saulēcīgi nonāk mūsu rīcībā. Nu, tur ir uh, profesionāls konfidencialitātes uh, apsvērumi. Reizēm um, tie daļu valstīm ir svarīgāki. Bet modrību nezaudējam. Mēs mēģinām pārliecināt mūsu kolēģus, ka nu, ir svarīgi, ir būtiski, lai viņi saulēcīgi iegūtu informāciju, kas pirmkārt nepieciešama viņiem pašiem. Vai tās varētu, teiksim, veikt eh, nekavēties inspekcijas tajās bankās, par kurām pastāv kādas aizdomas. Ja gluži par eh, naudas atmazgāšanu kā tādu, tad, tad eh, nu, katrā ziņā jāpārliecinās, vai šīm bankām ir pietiekami labi iekšējā kontrola, lai pārliecinātos, ka tās netiek izmantotas līdzekļu legalizācijai. Nu, bankai gal galā ir pienākums nodrošināt pietiekami labu iekšējās kontrolas sistēmu, lai novērstu notiecīgi līdzekļu legalizācijas iespēju. Nu, lūk, šeit eh, Latvijā piestrādā, lai uzlabotu situāciju Eiropā saistībā ar šiem jautājumiem. Runājot par NPL, uzkrātiem NPL, jeb sliktiem kredītiem, nu, sākumā jāsaka, ka mūsu līdz šim jau veiktais darbs pamazām sāka nest augļus. Darbu sākām 14. gadā. Un, eh, tā laikā šādu slikto kredītu kopējais apjoms eh, sasniedz tevi vai triljonu. 17. gada beigās jau ir 620 miljardi. Nu, joprojām tas ir daudz, daudz par daudz jāsaka, bet katrā ziņā, ja sākotnēji šis apjoms bija triljons, tad, nu, jāsaka, ka nu, panākumi nav galīgi izpalikuši. Un eh, vidēji tagad ir 4,9%, ja tad sākotnēji bija 7%. Tā kā, nu, tas nav slikts, bet, nu, protams, dažām bankām un banku sistēmām šī problēma joprojām ir visai jāsa. Nu, vienā brīdī pret šiem uzkrātiem sliktiem kredītiem būs jānodrošina vienlīdzīga attieksme, jo būtu grūti paskaidrot, ka lūk, pret uh, līdzīga riska instrumentiem dalība valstīs attieksme atšķiras atkarībā no, no tērmiņa vai, vai no brīža, kad šie kredīti tika piešķirti. Jo atrod tāds labs veids, kā mēs varam no vienas puses uh, būt gan ambiciozi, no otras puses arī realistiski. Varam būt ambiciozi, tad, ja problēma ir uh, tāda saprātīga pēc saviem apmēriem, ir atrisināma un vienlaikus jābūt realistiskiem, tad, ja problēmas apmēri ir ievērojami. Bet, nu, esmu, esmu, esmu droša, esmu pārliecināta, ka spēsim izstrādāt um, adekvātu pieeju. Agrāk vai vēlāk. Agrāk vai vēlāk bankām būs uh, skaidrs, ka, nu, protams, mēs uh, piemērosim individuālu pieeju, skatīsimies uh, katru kon konkrēto gadījumu. Bet, uh, nu, tāds, zinām, drošības elementi ir jāparedz. lai mēs būtu gan ambiciozi, gan realistiski. Paldies. Pervanš Beres. Paldies, Pervanš Beres. Lielas paldies, lielas paldies par visiem šiem skaidrojumiem. Es vēlējos atgriezties pie ABLV lietas. Mēs jau daudz par to esam runājuši, kopš amerikāņi mums atklāja visas šīs neatbilstības. Uh, Un tāpat arī Eiropas centrālajā bankā jūs esat strādājuši pie korekcijām. Bet tāpat arī ir parādījusies ideja, kā vajadzētu izveidot aģentūru, kas ļautu uh, dalībvalstu iestādēm, kas cīnās pret naudas atmaskāšanu, sadarboties, strādāt tādā kā tīklā, tādējādi nodrošinot augstāku efektivitāti. Uh, Nu jā, protams, eh, tas mums liek eh, tagad domāt, kā, kā cik labi dalībvalstis cīnās pret naudas atmazgāšanu. Protams, tas eh, pārsniedz jūsu kompetences sfēru, bet, protams, ka jums ir jādarbojās zināmā vidē, un šī vide ir ietekmē, kā jūs spējat pildīt savu mandātu. Es gribētu zināt, kas tieši komisijām padomē ir iesākts. Uh, Mani interesētu arī banku struktūru pārvaldības jautājumi. Jūsu jomā un arī citās jomās uh, nedz līgumos, nedz arī um, pamatiesību aktos nav noteikts, kādai ir jābūt banku struktūras uzraudzības sistēmai. Un visi šie tiesību akti, ko mēs pieņemam, ja vien šeit nav runa par kaut kādām toksiskām struktūrām vai uh, neatbilstībām, um, apstiprina šo daudzveidības savienību. Strādājot uh, kopā pie UBA un ECMM, mēs esam arī izveidojuši vadlīnijas, kas ļauj mums uh, nonākt pie tādas eh, visnotaļ dīvainas situācijas. Mēs eh, mēģinām izveidot šo pārvaldības struktūru lielām mm, sadarbības programmām, bet mēs eh, aizmirstam par pārvaldību tādām bankām, kas neietilpst šajā jomā. Jā, es, protams, saprotu, ka jums ir vienkāršāk nodrošināt vienotu uzraudzības modeli, un tad tas nozīmē, ka tiesība akti tiek piemēroti vienotam modelim, bet vai tieši tāds ir Eiropas likumdošanas mērķis, un vai tāds ir jūsu mandāta mērķis? In, uh, in English to be understood by... Uh... Angliski, lai vairāk kolēģis labāk saprastu. Par naudas atmazgāšanu. Un par, nav, par tātad knābam līdzīgām organizācijām. Jūs pieminējāt Latviju. Latvija ir uh, maza valstiņa, to teicīgi uzrauga iestāde ir maziņa. Un tā atbild arī tad par naudas atmazgāšanu. Darbinieku skaits tur ir visai ierobežots. Jā, viņi atrodas blakus lielai kaimiņu valstī, bet, nu, globalizācijas apstākļos jau šie riski varētu pastāvēt eh, arī citviet. Tā kā, nu, šāds, šādi delikāti pasākumi būtu jāveic eh, kopējiem spēkiem. Viņam ir centrālā institūcija, respektīvi, nu, vai šis centrs atrodas Briselē, Frankfurtē vai kur citur. Uh, Šiem centram ir jau aktīvi jāstarbojas ar dalībvalstu iestādēm, lai kopā darba iznākumi būtu labāki, lai, lai tos pieredzē, lai būtu pārobežas inspekcijas uz vietām un tā tālāk. Tas viss ir jādara. No uh, tādējādi mēs noteikti mm, sekmīgāk cīnītos pret šo problēmu. Bet nu, vienlaikus te jāpieņem, ka nepieciešams spēcīgs regulējums no Eiropas puses. Un būtu nepieciešams direktīvas uh, parastās direktīvas, bet tās tiek eh, transponētas daudzos dažādos veidos, un eh, tas nav labākais veids, kā panākt rezultātu. Tā kā man arī žēl, ka tagad jaunais tiesībāks arī būs eh, direktīva, nevis regula, kas dotu iespēju vienoti harmonizēt Eiropā un ieviest visas attiecīgās normas. Un es nešaubos, ka tā, tā arī būs beigās, jo, nu, problēmas nav mazinājušās, un nešaubos, ka nākotnē mums nāksies saskarties ar līdzīgām krīzēm. Manuprāt, acīm redzams, risinājums tiešām būtu regula. Bet tagad par uh, banku struktūru pārvaldību. Nu, pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka mēs noteikti negrasāmies mazināt uh, eh, daudzveidību. Nu, šeit atkal tiesiskais atvērsta direktīva, bet uh, kas paredz minimālo harmonizācija, līdz ar to ir 19 dažādi veidi, kā to īstenot. Nu, daudzveidība noteikti neizpaliks, bet katrā ziņā mums ir nepieciešama uh, pozitīva daudzveidība attiecībā uz tātad uh, Latvijas sastāvu tā tālāk. Kas attiecas uz uh, banku paveidu, vai tās ir kooperatīvās bankas, vai, vai uh, korporatīvās bankas, vai kā citādi. Nu, pārsteigts, atkal jūs sacījāt, ka bankas pašas reizēm nu, to neatklāja. Jā, mums arī šeit patīk daudzveidība. Ir nepieciešams dažādas bankas, mazas, vidēji lielas, lielas. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka EBA vadlīnijas attiecībā uz to, kā īstenot SSM, nozīmīgi pieļauj šādu daudzveidību. Esmu nu, Tātad dzirdējis, tad ir Eiropas Banka asociācija, dalību valstu banka asociācija, tātad šīs sastapējās bankas, kooperatīvās bankas un tā tālāk. Mēs esam atzinuši, ka tas eh, darbojas. Varbūt eh, visas eh, iespējas, ko mums, kas, kas ir pie, pieejams, neesam apguvuši. Tam jāpiet atklāti atvērtu prātu. Līdz šim nesmu dzirdējusi, ka būtu kādas reālas problēmas, praktiskas problēmas kaut kur. Kur būtu jāpieprasa lielāks neatkarīgums, ka nebūtu rasts risinājums, ka nav pieejami cilvēki. Un tā tālāk. Nu, klāt sakot, ja jums ir padomā kāds konkrēts piemērs, es to labprāt ar jums apspriestu, lai rastu risinājumu. Nešaubos, ka tāds e, ir rodams. Es neesmu dzirdējis par nevienu gadījumu, kur tas e, nebūtu iespējams. Paldies, e, nākamais kolēģis, lūdzu. Alvēšam Bons. Eh, Grācis, signor Presidente. Uh... Paldies. Labdien, Anoja kundze. Man vienmēr ir prieks eh, redzēt, eh, ka jūs esat gatavi stāties pretī Eiropas parlamenta deputātiem. Mm, kaut arī es eh, tikai vēlēt Spānijā, es runāšu ar jums franciski, tad vismaz mēs varēsim sazināties tieši. Nu, neizmantošu angļu valodu, pēc ka angļu valoda iespējams vairs nebūs Eiropas Savienības valoda pēc dažiem mēnešiem. Uh, Trīs jautājumi. Es izsekos franciski, e, tāpēc, ka man interesē e, arī bankā populāra, bet es esmu arī Eiropas parlamenta deputāts. Un ir pagājis viens gads, kopš banko populāra vajadzēja iejaukties. Vai jūs nedomājat, ka Eh, finanšu sistēma m, mm, nav dzīvotspējīga bez šādiem um, glābējiem. Un uh, ja bankā ir uh, jāpārdod naktī uh, slepeni, um, nevar to darīt dienas laikā, ievērot visas procedūras, vai tas nenozīmē, ka uh, jūsu iestādē trūkst zināmā mērā likviditātes. Jā, tiek runāts par Latviju, kā vienmēr. Jūs esat paveikuši savu darbu, jūs organizācijā mūs par to informēs un tā tālāk, bet tomēr tas ir tā diezgan nepatīkami uzzināt, ka tieši amerikāņi bija tie, kas visu uh, uzzināja. Uh, mēs eh, nevarēsim nodrošināt eh, šo vienoto valūtu, ja mēs nepanāksim vairāk Eiropas. Mums ir jāpaļaujas uz eh, dalībvalstu iestādēm, bet šķiet, ka tas ir katastrofāli. Mums vajadzētu tādu eiro, kas nesagrūst kuram vajag vairot uzticēšanos katru mēnesi. Treškārt, jūs esat ņemusi vērā ļoti detalizētu analīzi par Deutsche Bank pārības. Jūs esat iztērējis jau divas minūtes no savām trīs minūtēm, saka priekšādātājs. Tas, protams, ir ļoti labi, bet kas mums garantēs, ka šī šie trešā sektora aktīvi eh, tiks eh, tiešām ieguldīti tā, kā jūs eh, savā vērtējumā to rakstāt. Tātad vai tiešām viņiem tiks saglabāti visi šie reitingi, tā lai mēs varētu ticēt visām šīm stresa testa pārbaudēm? Paldies, izteikšos franciski, tāpēc, ka jūs izmantojāt man dzimto valodu. Uh, Runājot eh, par um, Eiropas parlamenta deputātiem, kas izsakās kritiski, nu parasti uzraugs par tādiem uzskata. Banko populāri ir pagājis jau gads, un eh, vai bija vajadzīgs šāds pēdējā glābiņa aizdevējs, kas varētu šo banku izglābt? Es vēlētos norādīt, ka pastāv tiesiskais ietvers. Galu galā Eiropas parlaments bija viens no uh, lēmējiem, kas mm, apstiprināja šos bailautu, jeb banku glābšanas schēmas, un tāpat pastāv arī Bēlīna, kur investori savā starpā sadala zaudējumus, un kas uh, ir guvuši labumu no šīs bankas, uh, no tās dividendēm, tad, tad kad viss gāja labi. Domāju, ka Ja mēs nemainīsim likumus, tad debates par šo jautājumu ir beigušās, un es uzskatu, ka uh, šis jautājums tika izlemts pareizi, tāpēc, ka ļoti daudzās valstīs ir nācies klāpt bankas, un tas ir izmaksējis ārkārtīgi dārgi nodokļu maksātājiem. Mēs nevēlamies neko tam līdzīgu atkārtot. Mm, runājot par Maltu un par Latviju un par to, ka amerikāņi ir tie, kas ir ziņojuši par šo problēmu, Nu, ir bijuši tādi kā um, trauksmes cēlāji. Jā, protams, tas mūs nostādnē tā situācijā. Es arī atklāti varu pateikt, ka es atbalstītu Eiropas uzraudzības iestādes, kas eh, varētu cīnīties arī pret eh, naudas atmaskāšanas problēmām. Un, ja runa par eh, trešā līmeņa aktīviem, un kas eh, parasti attiecas uz tirgus operācijām. Protams, mēs to visu ļoti rūpīgi uzraugam, mēs eh, sekojam līdzi izvērtējumiem par šiem aktīviem un gandrīz pēc eh, katras inspekcijas mums nākas kaut ko koriģēt attiecībā uz vērtējumiem. Mēs pārbaudām arī to, cik uzticami ir šie vērtējumi. Tātad galvenokārt tas attiecas uz uh, kontrolēm uz vietas, un uh, šīs kontrolas uz vietas ir arī ļoti nozīmīga daļa mūsu otrajā pīlārā, kur tiek uh, pieņemta lēmuma par to, ka ir jāpieprasa vairāk kapitāla, vairāk likviditātes, labāka pārvaldība vai kaut kas cits. Ja runa par lielām bankām, jūs pieminējāt banku kas ir um, sistēmiska banka globālā līmenī. Un uh, šeit tiek runāts par šo aktīvu kompleksumu, tātad tiek izvērtēti visi aktīvi, balstoties uz to, cik tie ir kompleksi. Un, protams, ka šeit jāuzdod arī sarežģītāki jautājumi, kas uh, pieprasa iespējams arī papildu kapitālu. Mūsu uzraudzības ietveros mēs mēģinam nodrošināt, lai eh, šī uzraudzība būtu pilnīga, un tāpat arī mēs viņam vērā Bāzeles komitejas rekomendācijas, kas um, bieži vien pārskata savas rekomendācijas ar attiecībās tirgiem, un es eh, tāpat arī uzskatu, ka š, Eiropas iestāžu sagatavoties ziņojumi ir papildu informācijas avots. Es uzskatu, ka bāzās komitejas rekomendācijas ir jāpilda. Tas attiecas gan uz uzraudzību, gan arī uz aktīvu vērtēšanu un arī uz prasībām pašu resursiem. Es domāju, ka arī parlamentam tas ir svarīgi, un es um, šeit ievēroju parlamenta nostāju. Paldies, Svenskīgals. Priecājos jūs atkal šeit redzēt. Vēlos vēlreiz eh, pieminēt jautājumu par, par finanšu noziegumiem. Tad eh, mūsu Banku Savienības kontekstā. Un vēlos jūs eh, nedaudz vairāk pakomentēt lūko. Es patīk, ko tad esat veikuši kopš mums pēdējās viedokļa apmaiņas šai sakarā. Tad tas mans pirmais jautājums un otrais jautājums man ir tāds. Um, vēlos uzzināt, ko jūs esat darījuši. Es teiktu, ka pazīstamā Pilātus bankā, bankas lietā Malkā, Maltā. Mēs zinām, ka ir vēl viena banka, Sata banka, kurā ir izvirzīts konkrētas apsvērstības. Mēs zinām, ka šī banka ir izmantota, lai krāptu patērētājus, Un nu, Malta ir pavisam nelielā valstīņa. Tā ir tikai 28 bankas. Mēja banka, Pilātus banka, tagad Sata banka, visās trīs bijušas liels problēmas. Vai esat jebkad e, domājuši par to, ka nevajadzētu pārbaudīt visu tātad šo banku sistēmu Maltā, jo tur pastāv lieli riski attiecībās finanšu noziegumiem? Paldies par šo jautājumu. Naudas atmazgāšana nav daļa no manas uh, juridiskās kompetences. Esmu strādājis kopā ar saviem kolēģiem Latvijā, Maltā, lai nodrošinātu, ka mm, viņi pilnībā izprot atbildību, kas šajos jautājumos gūstas uz viņu pleciem, ka varētu būt SSM, tur, tur riski. Tas ir neliels valstīns, ja tām ir nepieciešama palīdzība, tad, nu, pirmkārt, tām tā jālūdz, un tad mēs to, protams, nelieksim. Bet tas ir, nu, principā arī viss, ko var darīt. Pirmkārt, vairums šo banku, varbūt izņemot tā BLV, bet eh, tās, ko jūs pieminējāt, eh, nu, vairums no šādām bankām ir pavisam nelielas. Tās nav īpaši nozīmīgas institūcijas, tās mēs tiešā veidā neuzraugam. Un pat, eh, ja mēs veicam banku uzraucību, nu, ir grūti nāk vēl kādiem prudenciāliem pasākumiem, jo. Ja Pirmkārt, eh, jebkur ja reāli pasākumi. Cīņā pret naudas atmazgāšanu, nu tie jābalsta uz empiriskiem pierādījumiem, un tie ir jāsarūpē dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kas atbild par uh, naudas atmazgāšanu. Tās novēršana, respektīvi. Nu, vairums banku, protams, ir pietiekami viltīgas, lai, eh, lai neizraisītu uzraugu interesi. Pārsvarā tās ir labi kapitalizētas, ar likviditāti viņiem tur viss kārtībā, un, jā, šī, šām bankām būtu jāsaņem atzīmes, nu, tās saņemtu vislabākās atzīmes vairumā gadījumus, aizmēr citām bankām. Un kas tad atliek mums? Mums atliek vien eh, izmantot, eh, nu, tur, tā saukto SERP instrumentu, Jāskatās, ja biznesa modelis pārliek paļaujas uz nerezidentu klientiem, tad varbūt es varētu liecināt par to, ka pietrūkst iekšējās kontrolas, un ka bankā pastāv zinām riski. Nu, ja mēs varam uzdot eh, šādus tādus jautājumus eh, šajā otrajā pilārā, Un tas tāpēc ir neliels papildinājums eh, no tāda pirmā līmeņa likumdošanas, pirmā pīlāra likumdošanas. Nu, tāpat mums arī tāpat uh, adekvatāts izvērtējums dalību valstīm savu teikšanu. Ir valstis, kur nu, cilvēki, kas ir sasmēnējušies, tā sacīt iepriekš, nu, viņi nevar pielāgoties banku valdē, tur, tur, lai balstu tiesas, var, var lemt, tad pilsēm vienais vai otru vairākas reizes apsūdzētē, notiesāt, un tad šādām personām nav vietas banku sistēmā. Nu, vēl, protams, mēs varam atņemt banku licences bankām, bet eh, kas ir tāds galējais sodamērs, bet arī tikai tad, ja attiecīgi informācija mums ir eh, piegādājuši tā valstu iestādes, tā kā mums pašiem nu, nav pietiekam daudz jaudu. Reizēm mēs varam kaut ko izdarīt, nu, reizēm no kalniem. Paldies! Atkārtīs. Paldies priekšstādātāji un sveicam jūs, eh, lai vēl sagriezties pie jautājumu par sliktiem kredītiem. Sekojiet eh, jūsu rakstiski sniegtajām atbildēm, par kurām pateicos jums un vēlas izmantot šo iespēju arī, lai eh, aicinātu jūs pārdomāt vēlreiz lūgumu, ko esam jums izteikuši. Īrijas parlamenta finanšu komiteja ir aicinājusi jūs ierasties īrijas parlamentā un apspriest slikto kredītu jautājumu. Īrijas uh, eh, bankas, uh, eh, cīmēcot, uh, eh, nav tik plaši pārstāvēts ECB kontekstā. Uh, ECB vadlīnijas attiecībā uz uh, hipotekāriem kredītiem uh, un jūs sniegtās atbildes uh, norāda, ka ECB nav izteikusi nekādas preferences attiecībā uz to, kā bankām samazinās likto kredītu līmeni. Un jūs pati arī norādījāt, ka bankām eh, dalītie hipotēku arī kredīti ir nu, jābūt eh, reāli sadalītiem, lai daļa no aizdevumu varētu tikt pārka kvalificēta kā, kā reāli labs kredīts. PTSB nebilst standartiem. Projektējot savus eh, produktus, Potenciāli domājot par um, vērtspapīrošanu, pārfinansēšanu. Arī šeit uh, dalītie hipotēkāri kredīti joprojām tiks iekļauts šajos darījumos. Ko jūs par to domājat? Nu, kāda riska ar to saistās attiecīgiem hipotēkāro kredītu ņēmējiem? Un pats svarīgākais arī plašākā ekonomiskā izteiksme valstī. VCB nebūtu jāsimās papildus funkcijas aizsargāt patērētājus tuvākajā nākotnē. Turpinās tiesību aktu pārskatīšana. Eiropas eh, sūdzības iestāžu pilnvaras tiek pārskatīts. Ko es par to domāju? Lielas paldies! Nu, jā. Es zinu, ka man eh, tika izteikts ielūgums eh, ierasties īrijā, uzrunāt īrijas parlamentu par šiem jautājumiem, bet ielūgums saņēmu jāsaka, nelaikā, un tie datumi, ko es ierosināju, gluži neierakstījās manā kalendārā. Vienā no nu, šiem datumiem es biju Grieķijā, kaut kāds 15. maijs vai kaut kas tāds, es tagad no galvas runāju, iespējams, ka kļūdos, bet, nu, katrā ziņā skaidrs tāds, ka, ka pirmajā dienā, kad tika aicināti, biju Grieķijā, un nākamajā dienā biju rekrutēšanas, tātad uh, panelī, tur eh, tā, bija sarežģīti izrauties, bet tajā pat laikā es ievēroju, ka uzraudzības padomas um, īrijas uh, loceklus. Uh, nu, komisija uh, viņu atzina par, par pietiekami zinošu. Mēs abi esam pilnībā viensprāts attiecībā uz to, kas būtu jārīkojas, kā kādiem prudenciāliem pasākumiem būtu jāsako. Un tad mēs sekojam EBA rekomendācijām. Ja? Mm, tā kā mans personīgais pienesums šajā jautājumā nav diezko dišs. Bet vēlos jums atgādināt, ka pirmām kārtām es nebrosināties papildus patērētāju tiesību aizsardzības funkcijas. Man nav šādas eh, juridiskas kompetences. Tad, tad nevairāk kā sliktot, tad, tad kredīt gadījumā ir iestādi, kas ir daļa no īrijas centrālās bankas, kas atbild par patērētāju aizsardzības jautājumiem. Nu, vienlaikus mēs negrasāmies kā īpaši ieteikt pār, pārdot šos sliktos kredītus. Nu, ir dažādi veidi, kā pret tiem attiekties. Nu, jāskata visi iespējamie paņēmieni, veidi. Visus eh, sliktos kredītus nevar mest pār vienu kārti. Ir lieli korporatīvi, mazsavidīgi uzņēmumu kredīti, tāpat mākslinieku kredīti Es personīgi domāju, ka šie dalītie hipotekārie kredīti, šo kredītu sadalīšana, respektīvi, ko cik es zinu, arī izdomāja īrijā. Un, ko jūs cit, arī citas bankas citās valstīs tagad izskata ar interesi, saprotu, ka šis risinājums strādā. Proti, ir daļa no šī kredīta, kura, nu, kalpo attiecīgam nolūkam. Jo daļai no šī kredīta ir jābūt uh, paredzētāji, respektīvi, e, tas kredīts, ko mājasēmniecība reāli spēja atmaksāt. Varbūt 20 vai 50%, 60%, nu, lai kāda šī summa nebūtu, 90% no, no kopējā kredīta apmēra. Bet doma tāda, ka, ka daļa no šī kredīta ir uh, dzīvotspējīga, ka patērētājs spēja to pildīt savas saistības. Uh, ka šeit attiecīgi tad eh, saglabājas garantija, kas eh, bija piešķirta visam kredītam un viss ir kārtībā. Un tā ir viena tikai daļa no sliktā kredīta. Priekšlikums, protams, tāds, ka otra puse no šī kredīta tiek eh, vai nu banka to noraksta, vai tie tā tiek saglabāta līdz brīdim, kad, teiksim, pirmā kredīta daļa ir pilnībā nomaksāta. Un nu, tas jau ir cits jautājums ko darīt ar šo otro kredītu daļu. Nu, tā kā es domāju, ka šis risinājums ir diezgan saprātīgs. Tā ir diezgan interesanta iespēja. Jāstāsta, kādas mācības tiks būs no šīs pieredzes. Bankām jābūt piesardzīgām ar uh, kredītiem, ko tās izsniedz mājasemniecībām. Nu, tām ir jānodrošina Attiecīgi, mākslinieckībām ir spēja šos parādus atmaksāt. Pretējā gadījumā tās kļūst vēl nabadzīgākas nekā pirms kredītu izņemšanas. Tas ir pilnīgi droši. Šādu mācību esam guvuši pēc uh, subprime, tātad šo kredītu krīzes ASV. Paldies, un tagad Marko Valī. Tempo, uh, madam Līdmetru. Es paldies priekšādātāji. Uh, Es pagaidīšu, kamēr eh, mūsu runātāja būs uzliktas austiņas. Balstoties uz kādu nesēnu pētījumu, mēs eh, šajā komitejā uh, tagad pētīsim banku aktivitātes un te ir runa par 3,4, 3,8 miljardiem eiro. Nu, šī summa ir atkarīga no vērtējumiem. Un tāpat arī vajadzētu atkārtināt, ka lielākā daļa no šīm summām atrodas Francijas un Vācijas bankās. Stresa testos um, šogad pirmo reizi vajadzētu iekļaut vērtējumu par šiem aktīviem. Kā jau es minēju, tie ir likvi, nav likvīdi aktīvi. Un tas varētu arī radīt eh, sistēmisku risku. Uh, Mums vajadzētu saprast, kādi vērtējumi tiek izmantoti, un te ir runa par ļoti komplicētām un bieži vien neskaidrām sistēmām. Es gribētu zināt, kā varētu vairot uzticēšanos šai metodikai. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie vērtējumi būtu precīzi. Tāpat arī, vai jūs izmantojat iekšējus modeļus, vai jūs izmantosiet kaut kādus testus, lai pārbaudītu, vai šie modeļi ir gan stabili. You, uh, uh Liels paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms es uh, vēlētos norādīt, ka trešā līmeņa un pat eh, otrā līmeņa aktīvi ir eh, šeit jāiekļauj. Pēc eh, krīzes un pēc banku risku kapitāla samazināšanas lielām korporācijām ir vajadzīgi šādi produkti, lai varētu nodrošināt uh, eksportu un iesaistīties cita veida darbībās. Te nav runa par toksiskiem aktīviem vai par uh, sliktiem uh, aizdevumiem. Protams, ja likumdevēji vēlas aizliegt bankām to darīt, tad tie to var darīt, pieņemot attiecīgs tiesību aktus, bet, manuprāt, tā būtu slikta doma. Arī šādi produkti ir vajadzīgi ekonomikas finansēšanai tie, tie koncentrēti lielās bankās, jā, tā ir, bet dažkārt mūs pārsteidz redzēt, ka arī vidēji lielam bankās ir šādu produktu īpatsvars novērojams. Vajadzētu panākt, lai tiek ieviest attiecīga riska kontrole, kas, protams, iet roku rokā ar ļoti uh, Uh, izsmalcinātām operācijām. Daļa no stresa testiem tieši uz to arī attiecas. Mēs neesam atbildīgi par stresa testu scenārijiem. Tos uh, galvenokārt uh, veido Eiropas sistēmisko risku padome, BSRB komiteja un uh, Par to balso ēbā. Mēs par to nebalsojam, un tas arī ļoti labi, jo mēs izmantojam šeit eh, scenārijus, ko ir izskatījuši citi. Mums eh, šeit nav nekāda interešu konflikta. Par eh, šo aktīvu vērtēšanu un par kapacitāti izvērtēt šos modeļus es Vēlos norādīt, ka mums ir cilvēki, kas to spēj izdarīt. Šo, šādu cilvēku nav daudz, bet mums ir cilvēki, kas to var darīt. Un mēs esam daudz eh, spēcīgāki nekā SSM. Mēs varam sav, salikt kopā visu šo kapacitāti. Mums ir, ir vairāk iespēja veikt pārobežu kontroles eh, inspekcijas uz vietas. Tas attiecas gan uz otrā līmeņa aktīviem, gan arī uz eh, citiem banku modeļiem. Uh, Arī šeit mm, bieži vien uz bankām citās valstīs brauc inspektori, un šādā veidā mēs izvērmies no neobjektivitātes un varam nodrošināt eh, visu šo problēmu loku pārklājumu. Ja jūs vēlaties, lai mēs būtu vēl aktīvāki, lai regulējums banku tirzniecības aktivitātēm būtu vēl mm, pārklājošāks, tad eh, ir arī pieejama attiecīga pakotne, ko var īstenot. Mēs mēģināsim arī panākt, lai uzraudzībā tas viss tiktu atbilstoši izmantots. Paldies, Barbara Kapele! Paldies, priekšādātāji! Patiešām jauki, ka jūs atkal esat ieradusies uz mūsu komiteju. Es eh, gribētu runāt par eh, kādu tematu, kas eh, parādījās jūsu runas sākumā, tātad 2018. gada stresa testi. Un jo īpaši gribētu runāt par Grieķijas sistēmiski svarīgajām bankām, kur uh, Eh, tika prezentēt rezultāti jau jūnijā, un eh, šķiet, ka rezultāti visiem būs zinām mazliet vēlāk. Rezultāti nebija pārāk iepriecinoši, tie nebija apmierinoši, un eh, mēs redzam, ka tādā neveiksmīgākā ekonomiskā scenērijā tad sistemiskās bankas šeit reiķinātos ar 9% vērtējumu, vai arī tās zaudētu apmēram 15 miljārdus eiro un. Und auch Eurobank äh, hat in diesem Fall, nämlich im ungünstigen Szenario, äh, mit einem. Tad äh, šeit ir runa par ļoti neveiksmīgu scenāriju, un bankām vajadzētu rēķināties ar zaudējumiem. Kopumā Grieķijas äh, si sistēma, banku sistēma ir nodrošinājusi rekapitalizāciju, tad, tad šeit äh, tiek runāts arī par. Mm, mm, kredītiem, tie ir 34% no kredītiem, kas eh, ir eh, slikti, un Itālijā savukārt eh, tie ir 11% no kredītiem. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat Grieķijas banku sistēmu pēc šiem stresu testiem, un es gribētu runāt par Pireus banku Bulgārijā, kas ir saistīta ar Grieķijas bankām. Un šķiet, ka šam meitas uzņēmumam interesē arī kāda cita uh, ba sistēmiski svarīga bankā - Posta bankā. Posta banka Bulgārijā un Pireus banka Bulgārijā, ja tās tiktu apvienotas, tās veidotu otru lielāko banku Bulgārijā. Es domāju, ka tām būtu grūti izturēt šo stresa testus. Vai jūs neuzskatāt, ka šādā veidā mēs radītu risku, jo tātad risks tiktu pārnes no Grieķijas uz Bulgāriju. Tiek runāts arī par to, ka vajadzētu samazināt kritiskās aktivitātes bankās Bulgārijā. Paldies par jautājumu. Varbūt es nepareizi sapratu, ka jūs uzskatāt, ka 9% samazinājums CT viens negatīva scenārija gadījumā Grieķijas bankās nebija pozitīvi vērtējams. Es vēlētos norādīt, ka Grieķijas bankas salīdzinoši labi tika galā ar stresa testiem. Viņiem ir ļoti augsti e, CET rādītāji lielākajai daļai no tām, un, protams, ir runa arī par sliktiem kredītiem, kas ir diezgan augstā līmenī, un līdz ar to kapitāls tiek noplecināts, taču tas nenotiek tādā līmenī, ka būtu vajadzīga rekapitalizācija pēc stresa testa rezultātiem. Es personīgi uzskatu, ka tas ir labi, tā nav problēma. Bet mēs kontrolējam šo situāciju, mēs to darām ar NPL, tāpat arī mēs iekļājam šeit visus vajadzīgos nosacījumus, un Grieķijas bankas vēl nav mm, sasniegušas tādu līmeni, kādu mēs vēlētos, taču tās strādā, un es domāju, ka Grieķijas banku, Grieķijas valdības un arī uzraugu ieguldītie pūliņi sāk nest augļus. Domāju, ka tas ir tāds eh, iedrošinošs eh, rezultāts Grieķijas stresa testiem. Es biju Grieķijā neilgi pēc tam, un patiešām tas arī tika uztverts par iedrošinājumu uzlabot banku situāciju. NPL vēl arvien vairāk tiek samazināti. Es nekomentēšu šeit uh, individuālas bankas. Es runāju par uh, stresa testiem, tāpēc, ka tā ir publiska informācija. Lielas paldies. Tagad uh, Martu Šellokungs. Sì, velocemente qualche domanda. Senza considerare... Uh... Man jums ir vairāki jautājumi Neņemot vērā sliktos kredītus, kādus vēl riska faktors jūs saskatāt Eiropas banku sektorā? Vai jūsuprāt, Banku Savienības pabeigšana ar Edis ir laba ideja? Dažas bankas, nu ne visas, lai gan Itālijas gadījumā visas bankas, pat mazākās, izmanto IFRS sistēmu Bet citās valstīs situācija atšķiras. Citas izmanto IFRS, citas nē. Vai jūsuprāt, eh, mēs varēsim panākt, ka pilnīgi visi izmanto vienotu sistēmu? Vācijas ekonomikas institūts pārskatīja izaugsmes likmi Vācijai, izaugsmes eh, tempu Vācijai uz leju izaugsmes rādītāji nākamajam gadam tiek prognozēti vēl zemāk, ar augstākiem riska faktoriem. Vai jūsuprāt, tas varētu nozīmēt to, ka Vācijas banks varētu nonākt sliktākā situācijā? Un pēdējais jautājums. Vai jūs varat um, ap, apgalvot Eiropas parlamentam, ka beidzoties jūsu pilnvartermiņam jūs nesāksiet strādāt Francijas bankās? Sākšu ar uh, pēdējo jautājumu. Es nestrādāšu Francijas bankām mana, de, mani deontoloģijas noteikumi eh, attiecībā uz ECB eh, noteikumiem šajā jomā un arī Francijas eh, noteikumiem ir pilnīgi skaidri. Un tas ir viennozīmīgi. Un arī mans vecums, godīgi sakot, nav tāds, ka lai es meklētu vēl vienu Eh, darba vietu pēc šī pilnvaru termiņa beigas, beigām. Drīzāk pievērsīšos eh, saviem pienākumiem kā vecmāmiņai. Bet, nu, nerunāsim tagad eh, par to, ko es vēl varu darīt. Es, protams, esmu aktīva persona, es labprāt daru vēl kaut ko, ne tikai pieskatot savus mazbērnus. Bet katrā ziņā netaisos strādāt Francijas bankās. Vai, piemēram, SSM Arī tur situācija līdzīga. Tagad par risku. Rentabilitāte, manuprāt, ir lielākais risks Eiropas bankām, salīdzinot ar SSM uzraudzītām bankām. Dažas no bankām eh, neatpelna ieguldīto kapitālu. Bankā, protams, ir jābūt rentablām, vismaz vidējā termiņā un viennozīmīgi ilgtermiņā, un mēs gal galā runājam par desmit gadiem pēc banku krīzes. Tagad būtu jābūt tam laikam ar pozitīviem eh, ekonomiskiem apstākļiem, kad ir jāuzrāda peļņa. Par banku savienību viennozīmīgi mums ir jāpabeidz banku savienība. Un jāizveido Edis Es bieži vien atsaucos uz banko populāru gadījumu. Ja tā netiktu noregulēta eh, ar eh, Santander īstenotu iegādi, eh, to noregulēja SRM, un ja nebūtu atrasts risinājums, tad tā būtu jālikvidē Portugāles depozīta, jeb noguldījuma garantijas schēmas ietvaros. Riska mazināšana lielā mērā ir notikusi tieši SSM rezultātā. Protams, ka mēs nekad nesāksim ar baltu lapu, ko, kad nekāds risks nepastāv nevienā no 19 valstīm. Kādā brīdī mums ir jāpieņem, jā, ka uh, riska samazināšana ir pietiekami notikusi un, un ir uh, pietiekams pamats, lai sāktu ceļu uz EDIS, lai pārapdrošinātu un pārietu uz citu apdrošināšanas veidu. Un, manuprāt, tas ir iespējams. Tik tiešām atsevišķās valstīs, atsevišķas bankas izmanto IFRS 9 un citi izmanto na nacionālās sistēmas. Uh, viennozīmīgi tas ir likumdevēji rokās, manuprāt, ļoti pamatoti. Uh, Mēs uzraugam bankas, kas izmanto nacionālos vispārējos grāmatvedības principus, un ir citas, kas izmanto IFRS. Galvenais, lai viņi būtu konsekventi, nodrošinot vienotus spēles noteikumus. Un uz jūsu pēdējo jautājumu es jau atbildēju. Paldies, Juanas Fernandes. Paldies. Esat sveicināti šeit. Man jums ir trīs jautājumi. Tie visi ir saistīti ar EDIS, ar no, noguldījumu garantiju schēmu. Pirmkārt, komisijas priekšlikumā ir vairāki nosacījumi, lai varētu piedalīties eh, EDIS. Un pēdējos mēnešos mēs eh, parlamentā un padomē runājam par banku paketi, par kuru ir eh, pavisam drīz jābalso. Vēlos noskaidrot no jums Vai jūsuprāt ir nepieciešama eh, papildus nosacījuma vēl? Otrs jautājums. Ja Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēma EDIS, tur ir noteikti arī kāda uzraudzības loma vai tā tiktu paplašināta, lai eh, nosektu šo noguldījumu apdrošināšanu, un vai pietiks ar vienu institūciju, kas veiktu šo kontrolējošo um, lomu, šo pienākumus. Un vēl viens jautājums par šo pašu tēmātu. Ņemot vērā pašreizējo uzraudzību, ja banka nepieturas pie pašreizējām prasībām, vai jums ir e, iespējams izslēgt šo banku no noregulējuma fonda, ka viņi nevarēs e, saņemt piekļuvi šiem līdzekļiem, jo nav izpildījuši vairākus parametrus. Jeb jums ir jāspiež banku iestādēji to darīt. jo līdzīga situācija var e, notikt arī ar noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Kas attiecas uz iespējamiem nosacījumiem Edis Mūsuprāt, eh, šie nosacījumiem eh, ir precīzi eksante jātiek noteiktiem, lai tos var pārbaudīt. Tiem, protams, jābūt ir realistiski sasniedzamiem un juridiski sasaistītiem ar dažādiem, eh, dažādām edis fāzēm, jo ir atšķirība vai tā ir atkārt pārapdrošināšana vai līdzapdrošināšana. un nedrīkst to atlikt pārāk tālu nākotnē. Un nesen ir ieviesti arī kvalitatīvie nosacījumi, kas attiec uz progresu, kas mūsuprāt ir nepieciešams edis īstenošanai. Pirmkārt jau mikroprudenciāla OND risināšana, šīs fragmentācijas jautājums eh, normatīvā ietvarā. Otrakārt, lielāko bankām pielīdzināmo investīciju firmu uzraudzību nodrošināšana. Tie lielā mērā tie, kad tās investīciju firmas, kas varētu pārcelties no Londonas. Treškārt, harmonizēt uh, nacionālos ietvarus. Ceturkārt, uh, eh, uzraudzības pilnvaru harmonizēšanu lai uzlabotu tiesiskā ietvara efektivitāti. Piektkārt, nodrošināt, ka esošais e, režīms e, darbojas pienācīgi labi, ja pārobežu režīms nedarbojas, jo bankas šobrīd nepietiekami pieprasa šos atteikumus, waivers Protams, e, maksātnespējas gadījumos e, šie e, atteikumi ne, nepastāvēja, tie bija ierosināti, bet vēlāk atsaukti. Mūsuprāt, progress šajās piecās jomās ir, daudzās no tām tas nemaksā lielu naudu, bet tas ļautu tālāk samazināt risku un ļautu sasniegt eh, pietiekamu progresu attiecībā uz risku samazināšanu. Par eh, pārējiem jautājumiem. Vai Edis vajadzētu arī paredzēt uzraudzības lomu? Es domāju, ka mums nevar būt vairāki uzraugi, kuru darbs eh, sastarpēji pārklājas. Tika arī apspriesta eba pilnvaru lieta kādas varētu būt viņa pilnvaras attiecībā uz trešā līmeņa regulējumu, lai operacionalizētu pirmo un otro līmeni regulējumam. Tas pats ir arī sakāms par uzraugiem. Balstoties uz šiem Eiropas modeļiem, ir nepieciešams nodrošināt ciešu sadarbības ar uzraugiem un uh, noguldījumu garantiju schēmu. Tā būs labākā garantija, ka tiks izdarīts tas, kas ir nepieciešams. Un eh, vienlaicīgi izvēroties no pienākumu pārklāšanos. Vai mēs varam izslēgt bankas? Nē, nevaram. Bet tas, protams, ir eh, jautājums, ko likumdevēja var apspriest. Manuprāt, Edis ir paredzēts nacionālām e, garantijas schēmām, kas varētu apvienoties. Tas nozīmē, ka tām institūcijām, kuras mēs uzraugam, bet arī mazāk eh, būtiskām institūcijām. Eh, būtiskajām institūcijām eh, tur ir visaptarošs izvērtējums, mēs zinām viņu stiprās vietas un vājās, mēs zinām, kas ir nepieciešams, bet par pārējo jālem parlamentam, vai pastāv nepieciešamība veikt visaptarošu izvērtējumu mazāk nozīmīgām institūcijām. Katrā ziņā to nedarīsim mēs, mums nav tādas kapacitātes Un arī eh, tad tas nav paredzēts banku iz, izslēgšanai, tāpat kā bankas nevar izslēgt no SSM uzraudzības. Eh, tur būtu runa par to, ka tad, kad ir nepieciešama rekapitalizācija, tā ir arī iespējama. Balsoties uz jaunu sistēmu, kur visām lietām jābūt gatavām, lai Edis eh, darbotos. Jā, mēs mazliet kavējam, mums drīz jāsāk balsot. Aicinu kolēģis divas minūtes atvēlēt jautājumam. Anna Sandēra. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, arī vēlētos paust eh, prieku par šīs dienas viedokļu apmaiņu. Man būtu divi punkti, mm, kur es gribētu dzirdēt jūsu viedoklī. Pirmais eh, jautājums ir kiberdraudi. Arvien vairāk bankas un uh, finanšu institūcijas uh, kopumā uh, izjūt dažāda veidā kiberuzbrukumus. Bankas un arī citas institūcijas ir izveidojušas aizsardzības sistēmu. Es gribētu zināt, kādā veidā ECMM e sadarbojas ar bankām, lai nodrošinātu ikdienas uzraudzības darbu, lai kontrolētu šos riskus, un tāpat arī es gribētu zināt, vai jums ir kādas specifiskas rekomendācijas bankām par šo tēmatu. Tāpat arī es gribētu zināt, vai um, fintech bankas ir mm, sensitīvākas attiecībā uz šādiem riskiem. Nākamais um, valsts parādu krīze Eiropā. Tā ir labi parādījusi, ka nevienus aktīvus vairs nevar uzskatīt par no riska drošiem aktīviem. Uh, Mēs redzam, ka bankas sēdz ļoti lielu daļu šādu parādu, un tas var ietekmēt banku stabilitāti. Eiropas komisija ir nākusi klajā ar likumdošanas priekšlikumu par vērtspapīriem un šo suverēnu atbildību. Šķiet, ka Dažām dalībvalstīm šie priekšlikumi īsti nepatīk. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Lielas paldies par jūsu jautājumiem. Es eh, atbildēšu angliski. So, uh, regarding, uh, Attieci. Uh, uh, in... Par kiberrisku. Tik tiešām Tas ir jautājums, kas ir ļoti būtisks visiem ekonomikas operatoriem, visvairāk jau bankām, kuras ļoti lielā mērā izmanto IT, kam jābūt pieejamam, konfidenciālam, jādemonstrē sistēmas integritāte, un tas ir īpaši aktuāli ņemot vērā pieaugošu kiberuzbrukumu skaitu informāciju tehnoloģiju un kiberrisku izvērtēšana ir daļa no mūsu pārbaudējuma operacionālo risku izvērtēšanā. Mēs e, šī riska izvērtēšana izmantojam vairākus instrumentus. Pirmkārt, mēs paļaujamies uz EBA vadlīnijām no 2017. gada par IT risku uzraudzību. Manuprāt, e, šis dokuments ar vadlīnijām ir ļoti labs kas arī parādā, cik svarīga loma EBA ir šajos regulatīvajos jautājumos. Šobrīd, šobrīd mēs īstenojam šos noteikumus arī attiecībā uz mākoņu tehnoloģiju nodošanu ārpakalpojumos vai mākoņu pakalpojumu drīzāk nodošanu ārpakalpojumos. Mēs veicam arī pārbaudas uz vietas, kā arī eh, dokumentu pārbaudi, bet ne tikai. Mēs tiešām organizējam eh, misijas, komandējumus eh, uz vietas, lai pārbaudītu IT drošību, nepārtrauktību, pārvaldību, kiberdrošību. Balstoties uz izstrādātājiem prioritātēm, mēs veicam arī horizontālu, tehnisku un tematisku pārbaudu par atsevišķiem tematiem. 2015. gadā tā bija kiberdrošība, 16. gadā ārpakalpojumu izmantošana, mākoņa pakalpojumiem un IT riski e, kopumā. Tāpat mēs e, izmantojam papildu informācijas avotus. Pagājuši gadu mēs izveidojām obligātu kiberincidentu ziņošanas kārtību. Un šobrīd mēs pārbaudām komerciāli pieejamu kibertirgus datu izmantošanu. Bet mēs apzināmies, ka mums jābūt ir rūpīgiem, modriem. Katrā ziņā tās nav beigas mūsu rīcībai šai jomā. Eh, katrā ziņā mēs nevaram būt pārliecināti, ka darām visu iespējamo, tāpēc mēs cenšamies darīt pēc iespējas vairāk kas tālāk attiecas uz Eiropas eh, drošiem aktīviem, kā obligācijām. Mēs atzinīgi vērtējam SRB augsta līmeņa darba grupas darbu par uh, drošajiem aktīviem. Tā, komisija tagad ir eh, publiskojusi normatīvo priekšlikumu valsts obligācijām, kas balstītos uz drošiem aktīviem. Tas, manuprāt, ir solis pareizajā virzienā, un mēs viennozīmīgi atbalstam šo iniciatīvu. Fronzulikas kungs. Priekšsēdētāji, man ir jāsaka, ka es jums piekrītu. Mums ir vajadzīga patiešām eiropeiska pieeja, lai mēs varētu cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Uh, um, naudas atmaskāšanas tiesību aktu um, pārskatīšana um, riskē ar to, ka tā nevarēs nodrošināt uh, globālu aizsardzību šajos jautājumos, jo īpaši šeit ir jāņem vērā arī uh, prudenciālie un tiesiskie aspekti. Tieši tāpēc mums vajadzētu veicināt uh, sadarbību un informācijas apmaiņu starp uzraudzības iestādēm un iestādēm, kas cīnās pret naudas atmaskāšanu. Uh, Kā jūs zinat, eh, piektā naudas atmaskāšanas direktīva, ko Eiropas parlaments pieņēma 19. aprīlī, iekļauj dažādus ierobežojumus attiecībā uz eh, konfidencialitāti kas eh, neļauj mm, iestādēm apmainīties ar informāciju. Bez tām nacionālās iestādes un arī ECB ir tām ir jāsaņem atbalsts no Eiropas iestādēm attiecībā uz informācijas apmaiņu. Es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija. Otrais jautājums. Ņemot vērā to, ka konfidenciālas informācijas apmaiņa, ko paredz piektā naudas atmaskāšanas direktīva, nenozīmē to, ka naudas atmaskāšanas iestādes uh, Eh, varēs tikt klāt pilnīgi visai konfidenciālai informācijai attiecībā uz banku uzraudzību, vai jūs nedomājat, vajadzētu ieviest uzlabojumus, lai nodrošinātu labāku koordināciju un informācijas apmaiņu? Paldies! Lielas paldies par jūsu jautājumu! Ja jūs man ļausiet, atbildēšu angliski, vai varbūt jūs dod priekšroku franču valodai. Labi, es atbildēšu franciski, nav problēmu. Uh, Es mēģinu šeit atrast vislabāko kombināciju, kas eh, ļaut nodrošināt to, ka vairākam cilvēku mani labāk saprot. Vai es domāju, ka šī piektā direktīva, kas eh, nodrošina iespēja apmainīties ar konfidenciālu informāciju, vai šī direktīva iet pareizā virzienā? Pilnīgi noteikti, ka jā. Te ir runa par direktīvu, tā nav regula, tā tiks uh, transponēta 19 valstīs, iespējams uh, atšķirīgā, pat ļoti atšķirīgā veidā, un transponēšana aizņem arī laiku. Mm, ir mm, jāpiešķir zināms laiks, es nezinu, tie varētu būt 18 mēneši, varbūt gads, varbūt pat vairāk uh, transponēšanai. Tas nozīmē, ka, diemžēl, mums nāksies kādu laiku dzīvot ar vecajām normām. Dažas valstis var jau apmainīties ar informāciju ar mums saskaņā ar saviem tiesību aktiem, bet eh, citas valstis to nedrīkst darīt. Uzlabojumi varētu um, nākt no regulas Eiropas Savienības līmenī un uh, Otra iespēja ir tāda, ka pēc direktīvas pieņemšanas eh, komisija pārbaudīs, vai transponēšana ir atbilstoša direktīvai, un šeit komisijai vajadzētu būt jo īpaši striktai, lai nodrošinātu, ka tiesību akti, ar kuriem direktīva ir transponēta, neatšķiras no direktīvas, un, protams, ka ir eh, jāsaprot arī tas, ka dalībvalstis ir ļoti atšķirīgas, un uh, pieredze un cilvēku zināšanas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, Latvija, tā ir ļoti neliela valsts, un uh, uzraudzībā darbojas maz darbinieku. Protams, es saprotu, ka viņi dara visu, kas ir viņu spēkos, bet viņi nav gana aprīkoti, lai tagad stātos pretī dažādiem naudas atmazgāšanas pasākumiem, kas ir globāli un kurus eh, vajag atklāt, un lai to izdarītu, ir vajadzīgs ļoti daudz pieredzes un zināšanu. Tāpēc būtu vajadzīga Eiropas eh, iestāde, kas balstītos uz eh, sadarbības pamatiem, un tas nāk mums par labu. Un es domāju, ka kādu dienu šāda iestāde arī būs. Kircis kungs. Uh, thank you, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Uzdošu divus jautājumus grieķu valodā par eh, situāciju Grieķijas banku sektorā. Saskaņā ar mums pieejamo informāciju Grieķijas bankas uzrāda labākus rezultātus, un es piekrītu no īkundzes vērtējumam. Viņas arī izturēja stresa testus. Tomēr ir problēma, kas rada bažas analītiķiem. Es runāju par to, ka Daudzu banku pašu kapitāls ir saistīts ar faktu, ka viņiem tuvāk gadu laikā nav jāmaksā nodokļi un to viņi ir izmantojuši pašu kapitāla palielinājumam. Vai jūs neesat nobažījusies par to? Es par to neizsaku kritiku, jo, jo to apstiprināja valdība, pat mana partija, kas ir opozīcijā. Bet vai tas ir labi banku stabilitātei? Ja mēs esam ieguši tikai ļoti nedaudz laiki, laiku, atliekot eh, šo problēmu tikai uz brīdi, lai vēlāk eh, saskartos ar to. Tālāk, otrs jautājums ir izsoles, kas lielā mērā e, notiek Grieķijā. Mēs to labi zinām. Runājot par nekustamo īpašumu, kurus izpārdod bankas, 80 līdz 90% no šiem īpašumiem tiek nopirktas, un to izdara pašas bankas, jo nav neviena pircēja. Vai tas jums nerada bažas? Tātad divi tehniski jautājumi, bet vien, e, tie vienalga ir ļoti svarīgi. Paldies par jūsu jautājumiem. Nu, īstenībā tas nav nemaz tik tehniski Eh, runāja par eh, kapitāla kvalitāti un kapitāla spēju absorbēt zaudējumus. Vai, ja jūs jautājat eh, mums, vai man patīk atliktie nodokļu maksājumi, kas ir daļa no banku kapitāla, nē, man tas nepatīk. Tad, kad tas būs pilnībā izslēgts, un tad mēs pret aktīviem izturēsimies stingrāk, bet Grieķijas bankas nav vienīgās, kas izmanto šādus aktīvus. Tā kā šajā ziņā eh, Grieķijas bankas nav ļoti atšķirīgā situācijā no dažu citu valstu bankām. Kas attiecas uz nekustamo īpašumu izsolēm? Manuprāt, eh, Tas ir ļoti būtisks e, jautājums dažiem ļoti vērtīgiem īpašumiem, jo ir vairāki strateģiskie bankroti. E, cilvēki, kas e, vai drīzāk kredītņēmēji, kas apzināti neatmaksā aizdevumus Viņi uh, riskē ar to, ka viņu īpašumi nonāk izsolēs, viņi nodrošina, viņi veic eh, sarunas un pēc restruktūrizācijas eh, tu, viņi turpina atmaksāt šos aizdevumus. Vai es nesaskatu problēmu, ka bankas pašas nopērk šos aktīvus? Uh, Jā, tā ir problēma, mēs neesam to plaši apsprieduši, bet mēs e, arī sekojam e, šiem aktīviem, kas maksāt nespējas rezultātā vai saistību neizpildes rezultātā drīzāk nonāk banku īpašumā. E, otrā pīlārā to var labāk, protams, regulēt. Protams, ka ir atšķirība arī, kas tie ir par aktīviem, kas saistību neizpildes gadījumu rezultātā ir nonākuši. Uh, banku īpašumā. Iespējams, ka dažkārt e, ir nepieciešams e, paturēt kādu laiku to savā īpašumā, nevis uzreiz laist tirgu, bet e, valstī, kur jau ir bijusi smaga krīze, acīm redzot, vērtība šiem īpašumiem konkrētajā brīdī nav pārāk augsta. Paldies! Vēlos pateikties jums par šo ļoti noderīgo uzklausīšanu. Nākamā notiks 20. novembrī šogad. Un tagad piecu minūšu pārtraukums pirms balsošanas. Paldies! Let's, let's start our session. I... Atsāksim darbu. Pavisam īsti koordināciju, tātad koordinātoru rekomendāciju kopsaukums. E MF, SND, fiskālās atbildības stiprināšana tautas partijai, pūļa finansēšana EKR, tirgus instrumenta ALDE, coverbonds EKR, pozīciju šim tātad arī Alde, kolektīvie fondi Alde, kolektīvie investīcija fondi Alde, sliktie kredīti EPP un sociāldemokrāti, kredīti pakalpojumi un Ķīles EPP un sociāldemokrāti, digitālā klātbūtne tautas partija, digitālo pakalpojumu un nodokļu, sociāldemokrāti pārobežu maksājumu nodevis tautas partija. Priekšlikums padoms direktīvā, ko groza cita direktīva par uh, biroju pie Lugano ezera, tautas partija, suverēnās uh, akcijas eh, sociāldemokrātija, iespējas investīcijas zaļie un sociāldemokrātija zem uh, oglekļa kritērija sociāldemokrāti. Pieņemam šī informācijas izpaušana par noteiktiem nodarījumiem EKR. Aizsardzība trauksmes cēlējiem. Goen. Pārobežu sapošanu bankām ba Albem. E Bet pēc viņiem tautas partijiem, ikadējas viņiem par e, e, ziņojumiem ENF, ikgadējas ziņojums par konkurences politiku zaļie, nodokļu politika goja, diferencēta uh, attīstība sociāldemokrāti. Tas mums obligāti jādara, tāpēc es tās juridiskās saistības birojas. Mums bija diskusijas par ekonomisko pārvaldību, ekonomikas pārvaldību. Tāpēc sajūgā tiksimies ar finanšu ministriem, struktūrēs eh, dialogs ar priekšsēdētājiem Katainiem. Nepieciešams balsojums par jauno EFSA izpildirektoru. Jūlijā tiks eh, nu, pārvienšās par kaut kādiem kritērijiem. pētījums, petīcijas, tur nav iebildumu. Mēs vienojušies par grafiku SRSP un Banku Savienības eh, darbgrupas jautājumiem. Nu, lūk, tad tagad gan varam pārbaudīt, eh, vai balsošanas iekārts strādā. Pārbaudam iekārts. I still see a lot of people that should put. Redz, ka ne visi vēl ievietojuši savas balsošanas kartiņas eh, balsošanas ierīcēs. Aicinu jūs to darīt. Lūdzu, kolēģi, balsojam! Vai visi ir uh, ievietojuši savas pārsaušanas kartiņas ierīcēs, tad beidzam pārbaudas balsojumu un tagad sāksim jā, uh, pirmo ziņojumu, ko nājas Hokmārks. Uh, SRAM, tā sakot, ziņojums, tātad banku rekapitalizācija. 301. klausījums, kas par pret atturās pieņems. 32. kas par pret atturās noraidīts. 33. kas par pret atturās noraidīts. 34. par pret atturās noraidīts. 35. par pret atturās noraidīts. 36. par pret atturās noraidīts 37. par pret atturās noraidīts 38. par pret atturās noraidīts 39. par pret atturās noraidīts 40. par pret atturās noraidīts 41. par pret atturās noraidīts 42. par pret atturās noraidīts 43. par pret atturās noraidīts, 44. par pret atturās noraidīts, 45. par pret atturās noraidīts, 46. par pret atturās noraidīts, 47. par pret atturās noraidīts, 1. par pret atturās pieņemts. Alternatīvais kompromiss A par pret atturās noraidīts Noraidīts. Kompromiss A par pret atturās pieņemts. Kompromiss B par pret atturās pieņemts. Kompromiss. Pāršķiram lapu. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. Kompromiss D par pret atturās pieņemts. Kompromiss E par pret, atturās pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturās pieņemts. 164. prosījums par, pret, atturās norādīts. 165. par, pret, atturās pieņemts noraidīts. 166. par pret atturās noraidīts. 167. par pret atturās noraidīts. 168. par pret atturās noraidīts. 169. par pret atturās noraidīts. 170. par pret. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Nešķirts 28 pār, 28 pret, 1 atturējies, līdz ar to noraidīts. 171 par, pret, atturās, noraidīts. 174. Un 73. tagad saprotu, balsojam blokā, pārpret atturās noraidīts. 175. pārpret atturās noraidīts. 176. pārpret atturās, noraidīts. Vēlamies, vēlaties pārbaudīt? Labi, tad nē, 177. par pret atturās, noraidīts. 178. par pret atturās, noraidīts. 179. par pret atturās, pieņemts. Līdz ar to varam pārēties 108. grozījumu, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 181. par pret. Atturās. Norēdīts. 13. par pret. Atturās. Pieņemts. 182. par pret. Atturās. Norēdīts. 14. par pret. Atturās. Norēdīts. 15. par pret. Atturās. Norēdīts. 16. par pret. Atturās. Norēdīts. 17. par pret tāds partija par, atturās pieņems. 18. par, pret, atturās noraidīts. 19. par, pret, atturās noraidīts. 20. par, pret, atturās noraidīts. 21. par, pret, atturās noraidīts. 22. par, pret, atturās noraidīts. 23. par, pret, atturās noraidīts. 24. par, pret, atturās noraidīts.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 Balsojums par komisijas priekšlikumu, kāds mainīt, mainīts ar grozījumiem, personiskais balsojums. Lūdzu. The vote is closed. Beidzam balsojumu. 38 pār, 8 pret, 11 atturējušies. Sveicam. Un nu, pārējiem pie lēmumu uzsākt starp institūciju sarunas. Personāla balsojums. Sākam balsojumu. still one colleague to vote, if so wishes. So the vote... Pagaidīsim, kamēr visi nobalso, beidzam balsot. 39 pār, 8 pret, 10 atturējušies. Līdz ar to mums sāksim sarunas. Pēc tam, ka plenārs sēdē tas tiks attiecīgi oficiāli izziņots. Teicām pārējiem pie nākamā ziņojuma, ko autors atkal ir Gunārs Hokmārks, DRD direktīva. Sākam ar 69. grozījumu. Kas par pret atturās? Pieņems. 71. Nē, 71. Atkrīt, jā, tātad 71. Kas par, kas pret atturās norādīts? Kompromiss A. Par pret atturās. Pieņems. 78. grozījums. Kas par pret atturās? Norādīts. 72. Par pret atturās. Norādīts. 82. Par pret atturās. Norādīts. 83. par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektronis par 83. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. par pret atturās. Noraidīts. 84. par pret atturās. Noraidīts. 85. par pret atturās. Noraidīts. 86. par pret atturās noraidīts, 87. par pret atturās noraidīts, 88. par pret atturās noraidīts, 89. par pret atturās noraidīts, 90. par pret atturās noraidīts, 91. par pret atturās noraidīts, 92. par pret atturās noraidīts, 93. par pret atturās noraidīts noraidīts. 95. par pret atturās noraidīts. 96. par pret atturās noraidīts. 97. par pret atturās noraidīts. 98. par pret atturās noraidīts. 99. par pret atturās noraidīts. 100. par pret atturās noraidīts. 101. par pret atturās noraidīts. 102. par pret atturās norādīts, 103. par pret atturās norādīts, 104. par pret atturās norādīts, 105. par pret atturās norādīts, 108. par pret atturās norādīts, 107. par pret atturās norādīts, 108. par pret atturās norādīts, 110. par pret atturās norādīts, 109. par pret atturās noraidīts. 111. par, pret, atturās, noraidīts. 112. par, pret, atturās, noraidīts. 113. par, pret, atturās, noraidīts. 114. par, pret, atturās, noraidīts. 115. par, pret. Nāksies pārbaudīt, balsojam elektroniski par 115. grozījumu. Beidzam balsojumu. Noraidīts. 116. grozījums par pret atturās. Noraidīts 117. par pret atturās. Noraidīts 118. par pret atturās. Noraidīts 119. par pret atturās. Noraidīts 120. par pret atturās. Noraidīts 121. par pret atturās. Noraidīts 122. 106 un 124, kā arī 125 ir visi tātad identiski, kas pār, kas pret atturās pieņemti. Pieņemts, respektīvi. Ah, jā. 129 atkrīt, 130 grozījums. Jā, jo viss pārējais saistījās ar vien tā pašu pāns svītrošanu. 130 pār pret atturās norādīts, 131 pār pret atturās norādīts. Kompromiss B par pret atturās pieņemts. Nākamais grozījums 164. Par pret atturās noraidīts. 165. par pret atturās noraidīts. 166. par pret atturās noraidīts. 167. par pret atturās noraidīts. 168. par pret atturās noraidīts. 169. par pret, atturās, noraidīts. 170. par, pret, atturās, noraidīts. 171. par, pret, atturās, noraidīts. 172. par, pret, atturās, noraidīts. 173. par, pret, atturās, noraidīts. 174. par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss C ar mutisku grozījumu Jā, tas ir mūsu grozījums. Pār, pret, atturās, pieņemts. 178. Pār, pret, pret, atturās, noraidīts. 177. Pār, pret, atturās, noraidīts. 178. Pār. Te varam balsot blokā. 178 līdz 181, ja neiebilst. Eh? Tātad balsam vienā blokā par 178 līdz 181 grozījumu pārpret atturās noraidīti. 182 par pret. Pārbaudīsim balsam elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 183. grozījums. Kas par? Pret. Atturēsim Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 183. Lūdzu. Beidzam balsot. Norādīts. 184. Par? Nu, tas ir identisks līdz ar to 180. Nē. Un tad balsojam par 185. par pret atturās norādīts. 186. par pret atturās. Pieņemts. 187. par pret. Pārbaudīsim 187. grozījums. Balsojam elektroniski. The vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim arī 188. grozījumu, bet nu, man likās, ka ir skaidrs, bet labi, sākam balsot par 188. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, pārbaudīsim balsojumu rezultātus tikai tā, ka tiešām nepieciešams, kolēģi lai ietaupītu laiku. 189. pār pret atturās. Norādīts 190. par pret atturās. Norādīts kompromiss D par pret atturās. Pieņemts. Alternatīvais kompromiss E, kas par pret atturās. Norādīts kompromiss E. Pārbaudīsim balsojumu par alternatīvo kompromisu E. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 38 pret, 18 pār, noraidīts. Kompromiss E. Kas par? Pret, atturos, pieņems. Kompromiss I. Sākam balsot. Es tiešām aicinu jūs uh, atturēties no aicinājumiem pārbaudīt uh, katru balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F, kas pār pret atturās. Pieņemts. Kompromiss G, un te nāksies jums pāršķirt uh, veselu kaudz lapušu ap 31. lapus, kaut kā atkarībā no jūsu rakstu manējā 31. lapusē katrā ziņā. Kompromiss G, kas par, es gatavu balsot, tātad kompromiss G, par pret atturās pieņemts. Kompromiss H, par pret atturās pieņemts. Tālāk grozījums 413, eh, kas par pret atturās eh, pieņemts. Kompromiss I, kas pār pret atturās pieņemts. 485. grozījums, ko atradīsiet aptuveni 44. lapusē, vismaz manā balsošanas sarakstā, 485. ka pārpret atturās noraidīts, un 20. pārpret atturās, manuprāt, skaidrs, ka noraidīts, bet vēlaties varam arī pārbaudīt. Pārbaudīsim, ja? Labi, sākam balsot par 20. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss eh, J par pret atturās pieņemts. Tālāk eh, kompromiss K par pret atturās eh, pieņemts. Grozījums numur 505 par pret atturās pieņemts. 508. par pret atturās. Pārbaudīsim, balsojam par 508. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balss uh, vairākumu. L kompromis, kas par pret atturās pieņems. Tālāk grozījums numur 547. 547. grozījums, kas pār pret atturās noraidīts, 548. pār pret atturās noraidīts, 549. Uh, pār pret atturās noraidīts, 550. pār pret atturās noraidīts, 551. pār pret atturās noraidīts. 564. par pret atturās noraidīts, 565. par pret atturās noraidīts, 566. par pret atturās norēdīts, 567. par pret atturās norēdīts. 500. 568. pārpratā turēs noraidīts, 569. pārpratā turēs noraidīts, 570. pārpratā turēs noraidīts, 571. pārpratā pret atturās noraidīts 572, par pret atturās noraidīts 573, par pret. Šķiet, ka noraidīts, bet, eh, nu, jūs gan aktīvi neceliet rokas, tā kā, nu, balsosim elektroniski 573. Beidzam balsot, eh, noraidīts Un nu, tagad balsam blokā 574. līdz 577. grozījums. Vienā blokā, kas par pret. Pārbaudīsim balsam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par pret atturās pieņems. 578. grozījums par pret atturās pieņems. Noraidīts. Kompromiss M par pret atturās pieņems. 30. kosiņš par pret atturās pieņems. 31. par pret atturās noraidīts. 32. par pret atturās. Jūs te par, ja? Labi. Pieņems. 34. par pret atturās noraidīts. 35. par pret atturās noraidīts. 1. par pret atturās noraidīts pret, atturās pieņemts, otrais prosījums par, pret, atturās pieņemts, 37. par, pret, atturās noraidīts, 38. par, pret, atturās noraidīts, 39. par, pret, atturās noraidīts, 40. par, pret, atturās noraidīts, 3. par, pret, atturās pieņemts. 42 pār pret atturās noraidīts, 41. pār pret atturās noraidīts, 43. pār pret atturās noraidīts, 4. grozījums pār pret atturās pieņems, 40. 4. un 5. grozījums, emocisko grozījumu, ko iesniedz eh, referents par pret atturās pieņems. 45. par pret atturās norēdīts, 46. par pret atturās norēdīts, 47. pārpret atturās norādīts, 48. pārpret atturās norādīts, 49. pārpret atturās norādīts, 50. pārpret atturās norādīts, 51. pārpret atturās norādīts, 52. pārpret atturās pieņemts. Tālāk 55. pārpret atturās norādīts pieņems 56. par pret atturās. Norādīts 57. par pret atturās. Norādīts 58. par pret atturās. Norādīts 59. par pret atturās. Norādīts 60. grozījums un 61. kopā par pret atturās. Norādīts 62. par pret atturās. Norādīts 63. par pret atturās. Norādīts 63. 64. pārpret atturās noraidīts, 65. pārpret atturās noraidīts, 66. pārpret atturās noraidīts, 67. pārpret atturās noraidīts, 68. pārpret atturās noraidīts, un balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem uh, kopumā tāda personāla balsojuma sākam balsojumu. Excuse me? You want to check this iestādies pārvadību balsojumu par 68. grozījumu? Mm. Jā, ja tāds partija bija pār, ā, nu atvainojos, atvainojos, jā, jums vārds vietā, es kļūdījos, balsojam vēlreiz par 68. grozījumu. Sākam balsot elektrons par 68. grozījumu. Beidzam balsot? Jā, pieņemts. Paldies, ka palabojāt. Man šķiet, ka tautas partija pret, bet eh, atcīmēs vēl tā lojos. Nu, tad tagad balsam par komisijas priekšlikumu. Eh, kopumā nu, tātad eh, personāla balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 38 par, 14 pret, 5 atturējušies. Un nu, tad pārējiem pie nākamā balsojuma. Tātad par lēmumu uzstākt sarunas trijologā. Personāla balsojums atkal. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 37, 37 pār, 14 pret, 6 atturējušies. Apsveicam! Es domāju, ka referents ir pelnījis aplausus. Tāpat arī ēnu referenti, konsultanti, sekretariāts. Paldies par labo darbu! Tagad pāriesim pie Simona ziņojuma. Un sāksim ar CRD failu.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 kā A kompromiss par pret atturas pieņemts. 103. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Gender. Still some colleagues to vote. Vēl dažiem kolēģiem ir jānobalso, tas ir personāla balsojums. Beidzam balsot. Is adopted. Pieņemts. 104. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. L kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 165. grozījums un 166. un 167. par, pret, atturas, pieņemti. 14. par, pret atturas pieņemts, 168. pār pret atturas pieņemts, 169. pār pret atturas noraidīts, 170. pār pret atturas noraidīts, 171. ar personāla balsojumu sākam balsot. Devotees close. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu 29 balsis par 28. 172. par. Vote, sorry. Personāla balsojums, es atvainojos. 172. ir personāla balsojums. Sākam balsot. 172. Vote Beidzam balsot. Pieņemts 30 pār, 28 pret, neviens nav atturējies. 173. par pret pārbaudīsim 173. Bevodīs. Beidzam balsot. Norādīts. 174. par pret Es domāju, ka tāds pats vairākums, eh, jo īsti nebija skaidrs, par, tāpēc pārbaudīsim. 174. Beidzam balsot. Noraidīts. R kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad 188. grozījums pār blokā 188, 189 un 190 par, pret. Pārbaudīsim, bet šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 31 pret. 190. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 31 pret 27 par. M kompromiss par, pret atturas pieņemts. ME kompromiss par, pret atturas pieņemts. 199. grozījums par, pret atturas noraidīts. N kompromiss par, pret atturas pieņemts. 208. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31 pār 27 pret. 18. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Level, uh... Beidzam balsot. Noraidīts. 211. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 211. Sākam balsot. Bevotīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 210. par, pret, atturas Šķiet, ka tāds pats vairākums, bet eh, nāksies pārbaudīt. Jo noteikti prasīs pārbaudīt. Sākam balsot 210. Beidzam balsot. Noraidīts 29 pret 27 pār 1 atturējās. 212. grozījums pār, pret. Pārbaudīsim 212. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31 pret 27 par. O kompromiss par. Pret atturas pieņemts. EA kompromiss par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. FA kompromiss par pret atturas pieņemts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss. Bet šķiet, šķiet ka par 275 ir jānobalso ar personālu balsojumu. Nē, Vienkārši nepareiz kārtība balsošanas sarakstā. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. 327. pār pret atturas noraidīts, 328. pār pret atturas noraidīts, 329. pār pret atturas noraidīts. P kompromiss pār pret atturas pieņemts. J kompromiss pār pret atturas pieņemts. Mūtisks grozījums par, pret, tāds par tie pret, atturas pieņemts. 337. pārpret atturas pieņemts. B kompromiss pārpret atturas pieņemts. 338. pārpret. Pārbaudīsim 338. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. BA kompromiss par, pret, atturas pieņemts. BB kompromiss par, pret, atturas. Kompromiss BB jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums par, pret. Es atvainojos, man ir jāpārbauda, bet eh, lūdzu celiet rokas. Tātad 4. grozījums par. Parasti neviens nebalso, bet dažkārt tā var gadīties. Vēl daudz kolēģiem ir jānobalso, tad 34. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 38. nav jābalso, 38. pār, pret, atturas, noraidīts. 39. pār, pret, atturas, noraidīts. 40. pār, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. CZ kompromiss pār pret atturas pieņemts. C kompromiss pār pret atturas pieņemts. CB kompromiss pār pret. Pārbaudīsim CB. Sākam balsot. Beidzam balsot vienādi sadalās balsis 29 pret 29. Tas nozīmē, ka ir jābalso pa grozījumiem 37. pār, pret, pārbaudīsim 37. Lūdzu, celiet roku. 37. grozījums. Devotees. Beidzam balsot. Norādīts. 41. grozījums par, par, pret, atturas, norādīts. 42. par, pret, atturas, norādīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. CA kompromiss par pret atturas pieņemts. 379. grozījums nē. Tā ir daļa no kompromisa. Nē, bet mums ir jābalso par pret atturas pieņemts. E kompromiss pār pret atturas pieņemts. Q kompromiss pār pret atturas pieņemts. 45. grozījums par, pret. Pārbaudīsim 45. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par, pret. Pārbaudīsim 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. par, pret, pārbaudam 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 421. pār pret atturas norādīts. SR kompromiss pār pret atturas pieņemts. 425. pār pret atturas noraidīts. 427. pārpret atturas noraidīts, 48. pārpret atturas noraidīts, 49. pārpret atturas pieņemts, 51. ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. par pret Pārbaudīsim 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. Par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums par. 5. Vai kāds varētu nobalsot par, pret, noraidīts. 55. grozījums pār, pret, pārbaudīsim 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 7. grozījums pār, pret, pieņemts. 58. grozījums pār, pret, pieņemts. Pārbaudīsim 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. pār. Yes. But, but the hands look differently. The... 59. pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Sākam balsot. Personāla balsojums. Devot. Beidzam balsot. 44 pār, 5 atturas, ne 5 pret, 8 atturas. Tagad uh, balsosim par lēmumu uzsākt iestāžu sarunas. Personāla balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pār 9 atturas, 9 pret 2 atturas. Lēmums ir pieņemts, apsveicam referentu. Bet uh, mums vēl ir jāpieņem CRR2. Tad sāksim ar CRR2. Kompromiss AH par pret atturas pieņemts. 230. grozījums pārpretā turas pieņemts, 231. pārpretā turas pieņemts, 241. pār pret. Lūdzu, celiet roku, lai var saprast. Pārbaude. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, pret, 25 pār, noraidīts. A, kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Un tagad F kompromiss ir pieņemts. Tas atkrīt. Uzreiz ķeramies klāt Z kompromisam pārpret atturas pieņemts, K kompromiss pārpret atturas pieņemts, G kompromiss pārpret atturas pieņemts. 303. grozījums pārpret atturas noraidīts, 304. pārpret atturas noraidīts, MB kompromiss pārpret atturas pieņemts. Tagad mutiskais grozījums. 14. punkts referents pārpretā turas pieņemts. 311. grozījums pārpret atturas noraidīts, 312. pārpret atturas pieņemts, 41. pār. Es atvainojos atkrīt. 313. pārpret atturas pieņemts, 314. pārpret Pārbaudīsim 314. sākam balsot. Okay. Is... Beidzam balsot. Noraidīts. 316. pār, 316. pār, pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Jo es nevarēju saprast pēc balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. CG kompromiss pār pret atturas pieņemts. 325. grozījums pār pret atturas pieņemts. AI kompromiss pār pret atturas pieņemts. AJ kompromiss pār pret atturas pieņemts. AK kompromiss pār pret atturas pieņemts. AL kompromiss pār pret atturas pieņemts. AM kompromiss pār pret atturas pieņemts. 447. grozījums pārpretā turas noraidīt, 448. pārpretā turas noraidīt, 449. pārpretā turas noraidīts, ZB kompromiss pārpretā turas pieņemts, H kompromiss pārpretā turas pieņemts, AN kompromiss pārpretā turas pieņemts. TA kompromiss pār pret atturas pieņemts, B kompromiss pār pret atturas pieņemts, 53. grozījums pār pret atturas pieņemts, 54. pār pret atturas pieņemts, TD kompromiss pār pret atturas pieņemts, TE kompromiss pār pret atturas pieņemts, TF e kompromiss pār pret atturas pieņemts, 554. kompromiss pār pret atturas pieņemts. CB kompromiss. CB kompromiss par. Par CB. Pret atturas pieņemts. CC kompromiss. Ar mutisku grozījumu. Es atvainojos. Mums vajadzētu koncentrēties. CC kompromiss ar mutisku grozījumu no FDD par, pret, atturas, noraidīts. Jums nav jārunā, jums ir jābalso. Tagad kompromiss bez mutiskā grozījuma pār pret atturas pieņemts. CD kompromiss ar mutisku grozījumu atkal FDD grupa pār pret atturas noraidīts. Tagad bez mutiskā grozījuma pār pret atturas pieņemts. CE kompromiss pārpret atturas pieņemts. CF kompromiss pārpret atturas pieņemts. CH kompromiss pārpret atturas pieņemts. CI kompromiss pārpret atturas pieņemts. 594. grozījums pārpret atturas noraidīts. CJ kompromiss pārpret atturas pieņemts. 65. grozījums pārpret atturas pieņemts. CL kompromiss pārpret pret atturas pieņemts, CM kompromiss par pret atturas pieņemts, 599. grozījums par pret atturas pieņemts, CO kompromiss par pret atturas pieņemts, CP kompromiss par pret atturas pieņemts, TG kompromiss par pret atturas pieņemts, 629. grozījums jāpēršķir daudz lapušu. Nē, mums ir jābalso par kompromisu AA. Pārpret atturas pieņemts. AB kompromiss pārpret atturas pieņemts. Nē, tas atkrīt. Arī 695 atkrīt. SR kompromiss pārpret atturas pieņemts. AC kompromiss pārpret atturas pieņemts. AD kompromiss pār pret atturas pieņemts, AE kompromiss pār pret atturas pieņemts, AF kompromiss pār pret atturas pieņemts, S kompromiss pār pret atturas pieņemts, T kompromiss pār pret atturas pieņemts, 720. grozījums pār pret atturas noraidīts, D kompromiss pār pret atturas pieņemts, U kompromiss pār pret atturas pieņemts. 731 līdz 733 grozījumi blokā pārpret atturas noraidīti, V kompromiss pārpret atturas pieņemts, W pārpret atturas pieņemts, X kompromiss pārpret atturas pieņemts, tagad E kompromiss pārpret atturas pieņemts, I kompromiss pārpret atturas pieņemts, J kompromiss pārpret atturas pieņemts, L kompromiss pārpret atturas pieņemts, M kompromiss pārpret atturas pieņemts, N kompromiss pārpret atturas pieņemts, 945 pārpret atturas noraidīts, C kompromiss pārpret atturas pieņ pieņemts, ZA kompromiss pārpret atturas pieņemts, e, AI kompromiss pārpret atturas pieņemts, 987. grozījums pārpret noraidīts, 988. pār pret noraidīts. 148. ar mutisku grozījumu sākam balsot. Ar, ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30 pret, 25 par. Kū kompromiss pār pret atturas pieņemts. MC kompromiss pārpret atturas pieņemts, MD kompromiss pārpret atturas pieņemts, ZC kompromiss pārpret atturas pieņemts, AO kompromiss pārpret atturas pieņemts, MA kompromiss pārpret atturas pieņemts, AP kompromiss pārpret atturas. Es atvainojos. AP kompromiss Vai te ir mutisks grozījums? Nē, tas neparādās manā balsošanas sarakstā. Tad AP kompromiss ar mutisku grozījumu. Es atvainojos, bet tā nav manā balsošanas sarakstā. Vai grupas to pamanīja? Referents? Pie kompromisa AP ir mutiskais grozījums?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 Tātad eh, mēs balsosim bez motiskā grozījuma, jo pret to ir iebildumi. AP pār pret atturas pieņemts. TH kompromiss pār pret atturas pieņemts. AQ kompromiss pār pret atturas pieņemts. Tu 1068 grozījums pār pret noraidīts. AG kompromiss pār pret atturas pieņemts pieņemts, Y kompromiss pārpret atturas pieņemts, R kompromiss pārpret atturas pieņemts, CQ kompromiss pārpret atturas pieņemts, 1088 pārpret atturas noraidīts, O kompromiss pārpret atturas pieņemts, 1092 grozījums un 1093 pārpret atturas pieņemts. 180. grozījums pārpret atturas noraidīts, 181. pārpret atturas noraidīts, F kompromiss pārpret atturas pieņemts, P kompromiss pārpret atturas pieņemts, 196. grozījums pār pret pārbaudīsim, bet šit, ka noraidīts, sākam balsot. Daži kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 197. par, pret, atturas, noraidīts. 5. par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 198. par, pret, atturas, noraidīts. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 199. un 8. par, pret, atturas, pieņemts pieņemti. 201. pār pret atturas noraidīts. 202. pār pret atturas pieņemts. 204. pār pret atturas pieņemts. 205. ar personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 30 pret, 26 par. 208. grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. 208. par, pret, atturas. Norādīts. 13. par, pret, atturas. Pieņemts. 209. par, pret pret, pārbaudīsim 209. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 210. pār pret atturas noraidīts. 14. pār 14. pār pret atturas pieņemts. 217. pār pret atturas pieņemts. 227. par, par, pret. Pārbaudīsim 227. sākam balsot. No, uh, I... 227. Šķiet, jūs esat pret. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 45 balsis pār, 4 pret, 7 atturas. Tagad balsosim par lēmumu uzsākt starpiestāžu sarunas. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār 7 pret 1 atturējās. Apsveicam referentu. Ēnu referentus konsultantus un sekretariātu. Really like congratulate... Tagad vēlos apsveikt tiešām visus, jo šis bija ļoti sarežģīts balsojums, grūts, bet svarīgs. Man tagad prieks, ka mums ir komitejas nostāja pieņemta, un esmu pārliecināts, ka varēsim sākt trialogu uzreiz pēc izziņošanas plenārsesijā. Šis bija svarīgs signāls par mūsu apņemšanos pabeigt darbu pie šīs paketes līdz šī gada beigām. Vēlreiz apsveicam referentus un visus, kuri palīdzēja sasniegt šo rezultātu. Balsojam tālāk. Vai kāds varētu lūdzīt dot balsošanas sarakstu? Paldies! Tagad balsosim par Zīles kunga ziņojumu par PVN. 41. grozījums par, pret, atturas, EPP, kā jūs balsojat? Par. Labi, pārbaudam 41. grozījumu. The vote is closed. Beidzam balsot. Vai mana politiskā grupa varētu man iedot eh, balsošanas sarakstu šim un nākamajiem balsojumiem? Grozījums pieņemts. Vienu mirkli man jāsagaida balsošanas saraksts. I've been given only the banking. Okay, thank you. Uh, amendment 4. 42. Par pret atturas pieņemts. Tā 43 atkrīt. Tad mums ir alternatīvais kompromiss A ar mutisku grozījumu. Par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts tad mums ir jābalso par sākotnējo alternatīvo kompromisu par pret atturas pieņemts. 52. par pret EPP pret. Pārbaudām 52. Beidzam balsot. Nešķirts 28, 28, tātad noraidīts. 53. par pret pārbaudām atkal. Sākam balsot. 53. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, kompromiss C par pret pārbaudām kompromisu C, sākam balsot. Nē, nē, tad pieņemts tad pieņemts. Nav vajadzīgs pārbaudīt, pieņemts. 58. pārpratā turas pieņemts, 59. pārpratā turas pieņemts, 7. Nē, 60. par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. Alternatīvais kompromiss D ar mutis grozījumu par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par kompromisu bezmutiskā grozījuma pār pret atturas pieņemts. 68. grozījums. Par, pret, par, vēlreiz par, vai kāds balso par, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, pārbaudām 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par, pret. Es saprotu, ka visi ir noguruši, bet lūdzu celiet rokas. Pārbaudām 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 28 pret 27. 70. par pret pārbaudām 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nešķirts 28, 28 noraidīts. 18. par pret Pārbaudām 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 71. par, pret, pārbaudām 71. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret. Izskatās pieņemts, bet pārbaudam. Pārbaudam 19. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss E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 Beidzam balsot. Pieņemts. 22. atkrīt, 83. par, pret, 83. pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts. Noraidīts. 23. par, pret,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 pret atturas pieņemts, 27. par pret pārbaudām 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par pret Pārbaudam. Lūdzu, balsojiet, celiet rokas. Balso, pārbaudam 28. Beidzam balsot. Neizšķirts, noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas noraidīts, 34. par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas noraidīts, 36. par pret atturas pieņemts, kompromiss I par pret atturas pieņemts, 39. par pret pārbaudām 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, pārbaudām pirmo grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, EPP kā balso pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem, personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār, 2 pret, 3 atturas, apsveicam referentu. Tālāk atzinums par struktūrālo reformu atbalstu programmu. Vai esat gatavi? 14. grozījums. Burhardam nepieciešams balsošanas saraksts. Mēs pagaidīsim. Tātad 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. 44. ar mutisku grozījumu par pret. Jūs balsojat pret savu grozījumu, Filip? Es tikai pārbaudu. Labi, pārbaudām 44. ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, tas bija mutiskais grozījums. Tagad mums jābalso par 44. bez mutiskā grozījuma par, pret. Pārbaudām vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot joprojām noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas,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 par pret atturas pieņemts. 32. ar mutisku grozījumu par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. par pret atturas noraidīts, 35. par pret atturas noraidīts, kompromiss H par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, personāla balsojums par tekstu ar e, grozījumiem, sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pār 14 pret 1 atturas Ejam tālāk. Mutiskā jautājuma projekts. Es tagad saprotu, par to mums jābalso. Un rezolūcijas projekts par IFRS 17. Tātad par vispirms mums jābalso blokā par jautājumiem. Par, pret, atturas pieņemts Tagad balsojam par mutiskā jautājuma projektu ar grozījumiem par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par rezolūcijas projektu. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Tad par sākotnēju tekstu nav jābalso. Tad astotais par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts trešajam punktam par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Kompromisā par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 19. par pret izskatās, ka pieņemts. Pārbaudām. 19. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par, pret, pārbaudām 20. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par 25 pret. 9. punkts tālāk. Ar mutisku grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, pārbaudām 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par, pret, atturas, izskatās, ka pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 14. paragrāfs sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts. 15. oriģināls teksts par pret atturas pieņemts. 26. grozījums par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts 18 punktam pār pret atturas pieņemts, sākotnēs teksts 19 punktam pār pret atturas pieņemts, 28 grozījums pār pret atturas pieņemts, 29 grozījums pār pret pārbaudam 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts 20. punkts par pret atturas pieņemts. Tālāk blokā balsosim par pirmām 11 e, citātiem, e, pamatojumiem par pret atturas pieņemts. Tālāk blokā par 13 līdz 26 par pret atturas pieņemts apsvērumi ABC blokā pārpret atturas pieņemts, Otrais grozījums pār pret atturas pieņemts. Apsvērumi E un F pār pret atturas pieņemts. Trešais grozījums pār pret atturas pieņemts. Apsvērums H pār pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums pār pret pārbaudām ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 50 par, 1 pret, 3 atturas. Apsveicam. Tagad pārtraukums jo mums ir jāgaida kopējā sanāksmē ar AFKO komiteju, lai varētu nobalsot par 22. pāntu. 25 minūšu pārtraukums. Paldies! Bet ne vairāk. Ja AFKO kolēģi ieradīsies saulēcīgi, tad uzreiz ķersimies pie balsošanas. Tieši 6.30.